So, welcome everybody. Esat sveicināti visi. Šodienas pana komitejas sanāksmē. Es vadīšu to, mani sauc Fabio Dimāzī. Esmu vicepriekšsēdētājs šajā komitejā par eh, no, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es aizstāju Werneru Langenu mēs e, šodien skatīsimies uz e, naudas atmazgāšanas un izvairīšanas nodokļu maksāšanas ietekmu uz dalību valstīm, cik efektīvi dalību valsts cīnās ar to. Esam saņēmuši dažus pētījumus, nevarējām vēl pilnvērtīgi ar e, tiem iepazīties, bet uzreiz varu teikt, ka ietekme nav laba. Tā šobrīd tā darba hipotēze. Mūsu darba kārtībā vispirms ir paredzēta uh, darba kārtības pieņemšana. Tā tika izsūtīta deputātiem 18. datumā. Vai ir kādi komentāri? Nē, nav. Tad varam pāriet pie otrā punkta - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Es sveicu deputātus. Uz klātienē mums ir arī nodrošināta pārraide internetā. Šodien vēlamies e, prezentēt e, daļu no pētnieciskā darba, kuri pasūtījusi mūsu komiteja. Tas ir labi, jo dažiem deputātiem bija e, gara balsošanas sesija. Es nezinu, kā jums, bet man prāta spējas ļoti apgrūtināts ar šādu slodzi ilgstošu. Tātad uh, Komitejas mājaslapā jau varat atrast eh, dažus no šiem pētījumiem, un pats par sevi saprotams, ka šie pētījumi būs daļa no faktu noskaidrošanas darba, kas paredzēts šai komitejā. Šodienas eh, sanāksmē iepazīsimies ar trim pētījumiem, un sadal, sadalīs tas ir divās daļās, divās paneļdiskusijās. Vispirms par ietekmi, ko naudas atmazgāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas atstājas dalību valstīm. Otras, otra daļa būs vērsta uz dalību valstu nodokļu administrācijas darbu, apkarojot izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu. Un pirms sākt to, mēs parādīsim īsu video, kā iepazīšanos ar šiem pētījumiem.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 tāpēc vien, ka sākumā mums bija dažas tehniskas problēmas, tagad viss ar video bija bez aizķeršanās. Tas jau vien ir kaut kas. Mums saistībā ar datiem ir liela nedrošība un kāda ietekme ir uz neiekasētiem nodokļiem, tāpat arī saistībā ar naudas atmazgāšanu. Šie pētījumi būs ļoti noderīgi. Otrajā daļā mēs apspriedīsim juridiskās uh, sekas dalību valstīm. Tur es atļaušos īsu komentāru. Mēs esam izsūtījuši aptaujas anketu visām dalību valstīm par uh, veiktajiem pasākumiem. Tas attiecas pētījumiem otrajā daļā. Šobrīd neesam saņēmuši atbildes no Maltas un Ungārijas. Diemžēl jo īpaši tādēļ, ka Malta šai šobrīd ir ES padomas prezidējošā valsts. Un nesam saņēmuši arī no Dānijas un Spānijas atbildes, bet viņas abas ir norādījuši, kā atbildēs ļoti drīz. Tātad tagad katrai prezentācijai 25 minūtes atvēlēts. Tas trību kolēģiem nozīmē 7 minūtes katram. Pēc katra uh, paneļa būs viedokļa apmaiņa ar deputātiem, 5 minūšu daļās. Tātad viena minūte jautājumam un pārējās minūtes atbildēji. Ja laiks atļauj, drīkst papildināt eh, ar papildus jautājumu, nepārsniedzot atlotās 5 minūtes. Katru reizi runātājiem ir jāieslēdz mikrofons, un tad kamera automātiski atradīs runātāju. Tas varētu būt noderīgi zināt. Sākam ar pirmo pētījumu. Panams dokumentu lietā atklāto schēmu ietekmu uz atlasīto valstu ekonomiku un finansēm. Maiks Vīks ir no manis pa kreisi. Davids Baks vidū un Džeks Malēns no stratēģiju izvērtēšanas centra Žanžaks Gejs bija atbildīgais administrators no D politikas departamenta Eiropas parlamentā. Tātad mēs eh, cenšamies noskaidrot eh, offshore un nodokļu paradīžu ietekmi uz Eiropas Savienību. Šeit ir aprakstīti, kāda ir šo nodokļu paradīžu ietekme uz Eiropas Savienību, ir ierosinājumi stiprināt pašreizējo likumdošanu un mazināt negatīvo ietekmi, ko atstāja nodokļu paradīze. 18. aprīlī šī pētījuma tika izsūtīta deputātiem, skatos šobrīd pētnieku virzienā. Kurš sāks? Jūs, lūdzu. Jums jāspiež attiecīgi poga. Sākšu ar pateicību par to, ka uzaicinājāt mūs šeit, lai prezentētu šo pētījumu. Uh, par šo schēmu ietekmi, kur atklājās Panamas dokumentos. Tā tad mēs trīs kopīgi prezentēsim. Es sākšu, pēc tam pārņems Deivids un noslēgumu Maiks. Sākšu ar tādu pārskatu par mērķiem šajā konkrētajā pētījumā. Pirmais mērķis bija aplēst to summu, kas ir gājusi garām dalību valstu budžetam šo schēmu rezultātā, kas atklājās ar Panamas dokumentiem. Pēc tam mēs skatījām ekonomisko ietekmi, ko nozīmē nesaņemt šos līdzekļus, kurus varētu tērēt programmām un citām aktivitātēm, kas varētu radīt eh, nodarbinātību un uh, gūtu peļņu. Un pēc tam, kāda ietekme ir bijusi schēmām, kas izveidotas saskaņā ar Panamas dokumentiem saistībā ar finanšu noziegumiem un attiecībā uz finanšu sistēmas funkcionēšanu. Teikšu uzreiz, ka savā pētījumā, cik tas bija iespējams, mēs koncentrējāmies uz tām schēmām, kuras izmanto privātpersonas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un netik daudz uz uzņēmumiem, kas to dara. Dažkārt šīs nodalošās līnijas saplūst, jo dažkārt fiziskās personas izmanto uh, fiktīvos uzņēmumus, lai slēptos, bet panams dokumenti ļauš mums konstatēt, kuras fiziskās personas ko ir darījuši un kāda ir bijusi potenciālā ietekme. Trešais mērķis, kas ir redzams šai slaidā, bija iepazīties ar esošiem pasākumiem un varbūt arī nāk klajā ar ieteikumiem, kas varētu efektīvi ļaut apkarot šo praksi. Tālāk jau par metodiku. Principā mēs izmantojām divas pieejas, lai censtos aplēst eh, ietekmu uz budžetu un ekonomiku, kāda bija šīm schēmām. Pirmā bija empīriskā pieeja. Mēs veicām intervijas un citu pētniecisko darbu. Sešām dalību valstīs tās ir nosaukts - Kipra, Čehija, Vācija, Dānija, Spānija, Francija, Polija un apvienotā karaliste. un mums bija plašas diskusijas ar valstu iestādēm. Saņēmām arī no vairākām šīm iestādēm komentārus, tikāmies ar iesaistītām personām, žurnālistiem, kas palīdzējuši atklāt šīs schēmas. Otra pieeja bija censties nonākt pie aplēsēm budžeta jomā, izmantojot ekonometrijas metodi. To veica eksperts, kas bija mūsu komandā, un izmantojam obis datu bāzi, cenšoties atrast saiknes ar fiziskām personām un kompānijām, kas darbojās nodokļu paradīzēs, un tad centāmies to salīdzināt ar uzņēmumiem, kas nav iesaistīti nodokļu paradīzēs. Un izmantojām šo modeli un plašāk pastāstīsim tālāk. Un tas viss tiks salikts kopā mūsu ziņojumā. Un varu teikt, ka aplēses, kas radās abu metožu izmantošanas ziņā, bija ļoti līdzīgas. Un šobrīd tad noslēgumā no manas puses ziņojums, kas ir jūs priekšā, ir piecās daļās sadalīts. Es domāju, ka jūs jau esat daļai vismaz iepazinušies ar to. Pirmās trīs daļas apraksta kontekstu, kurā notiek šīs aktivitātes, tiek runāts par offshore finanšu centru un nodokļu paradīžu jēdzieniem, par to, kādā mērogā notiek šīs aktivitātes. Ceturtā daļa ir tā, kur ir apkopot mūsu pētnieciskā darba rezultāti. Cenšamies koncentrēties uz to ietekmi, kas bija šīm schēmām. Un eh, uzskaitam konstatējumus. Un pēdējā nodaļa apskata esošos iniciatīvas. Un tur ir arī ieteikumi tālākai darbībai. Tagad došu vārdu tālāk savam kolēģim Deividam kurš eh, pastāstīs nākamajos dažos slaidos par to, kā mēs nonācām pie tām summām, kas ir gājušas garām valstu budžetiem. Lūdzu, Dēvid. Sveiki! Lai varētu konstatēt, kāda bija ietekme uz budžetu, mums bija nepieciešams identificēt neto nodokļu iztrūkumu, kas ir radies dalību valstu budžetiem. Panams dokumentos šīs schēmas bija saistīts ar fiziskām personām pārsvarā vai maziem uzņēmumiem. Kā jūs redzat šeit, neto, taks, eh, ne, satunies, neto nodokļu iztrūkums bija eh, tas, kas netika eh, gūts kā nodokļu iemaksas valstu budžetos. Šeit ir nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas aptvērt. Mēs koncentrējamies galvenokārt uz fiziskām personām, neiekļāvām šādas pašas uh, aplēses attiecībā uz lielām uh, korporācijām un lieliem uzņēmējiem. Mēs ar intervijām nacionālā līmenī um, uh, arī ar intervijām ieguvām datus. Mēs konstatējām, ka Panamas dokumentu atklātās schēmas samazinājušas ir eh, valstu iestādēm pieejamo finansējumu. Mūsu makroekonomiskais izvērtējums eh, ļauj spriest par 88 miljārdiem eh, Eiropas Savienības budžetam, kas šajās aptvertajās astoņās dalību valstīs vien ir 19 miljārdi eiro. No tā varam secināt, ka šīs schēmas visai Eiropas Savienībai varētu izmaksāt eh, katru gadu 100 miljārdu eiro apmērā negūtos nodokļu ieņēmumos. Un eh, šāds pats eh, aptuvens skaitlis ir panākts arī citu aprēķinu rezultātā. Tas nozīmē 10 līdz 25% no ēna ekonomikas, kā to ir konstatējis Justice Network šis viens triljons eiro sastāv gan no fizisko personu darbībām, nodokļu paradīzes, gan uzņēmumiem un lielām korporācijām, kas tur darbojas. Šis schēma sastāja ietekmi uz budžetu Eiropas Savienībā ļoti lielā apmērā. Mans kolēģis detalizētāk pastāstīs, ko tas nozīmē ekonomikas e, izpausmē, izteiksmē. E, paldies, Deivid! Kā mēs to dzirdējām, ietekmi uz budžetu, nozīmē samazināts eh, izdevumus, kas būtu bijuši iespējami no budžeta, piemēram, izglītības un veselības aprūpas jomā, kā arī citās jomās, piemēram, atbalsts uzņēmējdarbībai eh, vai eh, atbalsts transporta infrastruktūrai, reģionālajai attīstībai. Lai noteiktu, kāda ir ietekme bijusi uz nodarbinātību Nu, jāsaka, tas bija grūti izdarāms. Mēs veicām aplēses par eh, negūtajiem nodokļu ieņēmējiem dalību valstīs. Konservatīvas eh, aplēses būtu ap pusotru miljonu tiešu darba vietu, kas eh, būtu varējušas tikt atbalstītas, ja būtu bijušas, ja būtu bijuši šie ieņēmumi. Protams, ka ne, ne jau nodokļu ieņēmumu tiešā veidā nozīmē šo atbalstu, bet uh, jo 200 miljārdi eiro katru gadu tiek tērēti politikas īstenošai darba tirgus jomā. Tad skaidrs, ka negūstot nodokļu ieņēmums rodas tieši zaudējumi eh, valstu iestādēm. Šo naudu būtu varēts izmantot, lai nodrošinātu lielākus izdevumu apjaums pasākumiem, kas vērsti uz palīdzības sniegšanu eh, bezdarbniekiem, un tas ir īpaši ir novērojams saistībā ar uh, Eh, naudu, kas ir bijusi nepieciešama tērēt eh, darba tirgus kontekstā. Tad tālāk mēs skatījāmies, kā nodokļu paradīžu pastāvība mazina produktivitāti publiskajā un privātajā sektorā, kad uzņēmumi un fiziskās personas iegūst naudu no ekonomikas, ne, eh, neieguldot neko, kas veicinātu ekonomisko attīstību. Brīvo tirgu nosaka uh, darbība nosaka nosacījumi, kā miedarbības ar tirgus eh, dalībniekiem. Informācija, ko mēs ieguvām pētījumā, liek secināt, ka nodokļu paradīze apgrūtina šo funkcionēšanu, tiek kropļot tirgus vide, kur visiem patērētājiem un tirgus dalībniekiem būtu jābūt pieejamai vienādai informācijai, lai piedalītos tirgu. Uh, Investīcijas var būt eh, atkarīgas arī no tā, vai uzņēmums izmanto nodokļu paradīzes vai nē. Savādāk rodas nesimetrisks eh, risks. Līdz ar to var būt nepieciešama augstāka peļņa no investīcijām, vai arī varbūt mazāks investīcija apjoms. Līdz ar to tas nozīmē, ka mazinās arī nodarbinātība. Tad, kad informācija par dalību nodokļu paradīzēs kļūst publiska, mēs tad Panamas dokumentu kontekstā veicām aprēķins, ka šīs informācijas publiskošana nozīmē 135 miljārdus e, e, eiro kas, ka, kapitalizācijas mazināšanos šo atklāto dokumentu rezultātā. Interesanti ir arī tas, ka uzņēmuma vērtība kritās tajos gadījumos, kad offshore darbība iepriekš bija slepena. Piemēram, reputācijas e, kritums, kas var likt akcionāriem e, mainīt viedokli par ieguldīšanu firmā, kas mazina rentabilitāti konkrētajiem uzņēmumiem un attiecīgi arī pasliktināt rādītājs tajās valstīs, kur šīs firmas ir veikuši ieguldījumus. Uh, Turpinot izvērtēt ietekmus finanšu sistēmām, kas ir bijusi offshore finanšu centriem un nodokļu paradīzēm, tad izmantojot eh, šīs schēmas, eh, tur ir runa ne tikai par eh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet arī korupcijas rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšana, nu, cilvēku tirzniecība, narkotika kontrabanda un tā tālāk iestādes ir uzsākušas izmeklēšanas gan civilai, civiltiesiskajā, gan krimināla eh, tiesiskajā sistēmā. Un arī eh, finanšu noziegumi tiek izmeklēti, kas ir īpaši svarīgi īstenošanas kontekstā. Piemēram, mēs redzam, ka uzņēmumi var izmantot offshore pakalpojumus, lai eh, veiktu koruptīvus darījumus un iegūtu līgumus dodot kukuļus amatpersonām. Un, protams, e, šādā veidā, izmantojot offshore palīdzību, tad var dot kukuļus amatpersonām. Un šādu dokumentu atklāšanu varētu likt pārtraukt izmantot e, offshore korup korupcijā aptuveni 250 tūkstoši eh, naudas atmazgāšanas lietu tika izskatīts Eiropas Savienībā. Eiropol atklāja, ka no Panamas datubāzes eh, bija eh, vairāk kā 2000 sakritība ar viņu pašu datubāzi. 1700 vārdu sakrīt ar dalību valstu ziņotajiem vārdiem, kas eh, par personām, kas varētu būt iesaistīti naudas atmazgāšanā. Uz kopējo izmeklēto lietu skaita izskatās, ka status quo ir bijis marģināls. Lielākā daļa nav bijusi atklāta. Eiropol aptuveni 500 uh, eh, vārdus uh, atrat, ka tā ir sakritībā ar Austrum Eiropas krimināliem noziedzīgiem eh, grupējumiem. Tālāk mēs zinām, ka Eiropola arī 388 vārdus sasaistīja ar PVN krāpniecības gadījumiem. Pe un aplēses attiecībā uz negūtiem PVN eh, ieņēmumiem šo krāpniecisko darbību rezultātā arī ir par ap 100 miljārdiem eiro Un arī eh, saistībā ar teroristu darbību eh, atbalstīšanu šeit ir eh, daudz konstatējumu. Šeit gan ir jābūt piesardzīgiem, jo iespējamas sakritības, ko atklājusi ir Eiropola, vēl nav tikušas nopietni izmeklētas, un ne visur šī sakritība ir pilnīgi skaidra, un Eiropola rīcība esošo datu apjoms arī varbūt nepilnīgs. Un mūsu trešais mērķis eh, pētījumam bija sagatavot ieteikums, rekomendācijas. Un es apzinos, ka daļa no šiem eh, eh, ieteikumiem vai rekomendācijām arī jau ir izteikts iepriekš. Pirmā rekomendācija būtu garantēt aizsardzību trauksmes cēlājiem saistībā ar uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas gadījumiem Tas noteikti būtu ļoti noderīgi. Bez tiesiskuma aspekta šeit būtu vēl divi iegūmi - informācijas pieejamība un labāka datu kvalitāte, kas izrietētu no trauksmes cēlāja aizsardzības. Otrs iegūms būtu nodrošinot šo aizsardzību. Tas būtu kā atturošs līdzeklis uzņēmumiem, kas izmanto šos nelegālos uh, risinājumus. Un OECD uzskata, ka pretkorupcijas plānā ir jāietver šī aizsardzībā, bet Eiropas Savienības dalību valstīm nav īpaši plaša pieredze šādas aizsardzības nodrošināšanā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nepieciešams. Otra rekomendācija ir saglabāt politisko neutralitāti attiecībā uz nodokļu paradīzes definīciju. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu labāku starptautisko sadarbību sadarbības kritēriji, nosakot, kuras jurisdikcijas ir iekļautas, varbūt balstīts uz subjektīvu pieeju, un tas var uh, mazināt ticamību publicētiem melnējiem vai pelēkajiem sarakstiem. Eiropas Savienībai vajadzētu publicēt uh, pelēko sarakstu, kas ietvertu trešo valstu jurisdikcijas un arī dalību valstu teritorijas. Trešā rekomendācija ir veicināt reģistru izveidi par patiesā labumu guvējiem. Saskaņā ar AML direktīvu dažas dalību valstis jau sagatavo šos reģistrus. Eiropas Savienībai būtu jāpublicē labākās prakses vadlīnijas šajā jomā. Patiesā labuma guvēju reģistrs liktu firmām atklāt uh, informāciju par vairākumu vai mazākumu akcionāriem uzņēmumos. Mēs saprotam, ka strīdī šai jomā ir saistīti, protams, ar privātumu aspektu. Un vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt, ir vienotu ziņošanas standartu izmantošana, kas būtu ļoti noderīgi, lai iepazītos ar ietekmi, ko tas atstāja tiesību sargājušo iestāžu darbā. Ceturtais eh, ieteikums ir izstrādāt metodiku, ko var izmantot, lai radītu uzticamu un, eh, uzticams un salīdzināms datus attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Eh, šobrīd viena no būtiskām problēmām ir šādu datu trūkums un, un zemā datu kvalitāte. 2015. gadā sadarboties Eurostat un dalību valstīm tiek meklēts veids, kā uzlabot datu pieejamību. Šeit parādās e, tas, cik svarīgi ir ievākt datus e, par e, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko veids korporācijas un kur to pašu veids fiziskās personas. Eiropas Savienības līmeņā pasākums šajā jomā varētu ļaut eh, veiksmīgi sadarboties eh, finanšu izmeklēšanas vienībām eh, šai jomā. Mums vēl pāris minūtes ir atlikuši, tāpēc es varbūt neiedzināšos detalizēti šajās rekomendācijās. Jūs redzat pēdējās trīs arī šajā slaidā par naudas atmazgāšanu saistītās informācijas nod, nodrošināšanu par to, ka ir nepieciešama caurskatāmība finanšu sektorā. Uh, un iekļaušana Eiropas pusgada programmā un nodrošināt labus eh, nodokļu pārvaldības standartus, noteikšanu, to šādu standartu noteikšanu augstā līmenī. Kopsavilkumā par šo pētījumu jāsaka, ka mums ir bijis diezgan grūti kvantificēt šos pasākumus, par kuriem mēs tikko runājām, respektīvi par to, kāda ietekme ir bijusi Panamas dokumentos atklātajās schēmās uz eh, Eiropas Savienības dalībvalsts budžetiem un ekonomiku. Informācija, kas ir pieejama, ir ļoti fragmentēta un nesniedz uh, pilnvērtīgu kopskatu uz situāciju. Tomēr Mēs esam samērā pārliecināti, ka sniegtie skaitļi parāda, kāds ir mērogs finanšu un ekonomiskajā izteiksmē, kāda ir bijusi šīm schēmām. Un es domāju, no šiem skaitļiem izriet tas, ka mums, mēs runājam par būtisku ietekmi. Tātad mērogs ir vērā ņemams visdrīzāk būs nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai pilnībā tiktu skaidrībā par šīm schēmām, kas atklājās no Panamas dokumentiem. Mēs esam principā pie pašas virskārtas tikai, bet pa parametri, kas šobrīd eh, ir zināmi, nu, ļauj mums cerēt, ka izdosies tālāk eh, veiksmīgāk cīnīties ar šiem fenomeniem. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, un es uh, pateicos jums, ka tik precīzi ievērojāt ieteikto uzstāšanās laiku. Uh, Jā, zīst, ka nu, nav īstas uh, skaidrības par datiem, un Panama dokumenti ir atklāti atklājuši tikai daļu no offshore darbības Mossack un Fonseca, bet uh, tas ir uh, jau konstatēts, kāda ir ietekme uz uh, nodarbinātību, darba vietu uh, radīšanu, un arī Eiropol rāda par uh, saiknēm ar islama terorisma finansējumu. Tas arī mums jāpatur prātā. Uh, domājot par darību valstu reakciju, tā skaitā bankas kontu iesaldēšanu. Jūs jau uh, minējāt rekomendācijas, parlaments jau ir rīkojies šajā jomā, piemēram, par trauksmes cēlāju aizsardzību. Mēs jau esam pieņēmuši lēmumus. Un tagad aicinu mūsu līdzreferentus vispirms uzstāties, pēc tam došu vārdu citiem deputātiem. Vispirms uh, Kofortkungs no S un D grupas, un pēc tam Piters Jēseks, kurš arī ir zālē, uzstāsies Halda uh, grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos pētniekiem. Tiešām ļoti interesanti konstatējumi un jūsu arī uh, pēdējā piebilde par aplēsēm ar zināmiem nosacījumiem, tātad 19 miljārdi šīm pētītajām valstīm un kopumā 100 miljārdi, kas ir eh, zaudēti visās Eiropas Savienības valstīs kopā, un arī pusotras miljonas darba vietu ir liels skaitlis nemaz nerunājot par personisko pusi e, šajā jautājumā. Es vispirms vēlos pievērsties jūsu definīcijai par šīm uh, nodokļu paradīzēm, uh, slepenības oāzēm un tā tālāk. Jūs uh, runājat par to, ka nodokļu paradīzes definīcijai ir jābūt politiski neitrālai. Uh, Nu, mēs visi zinām, kā šie starpnieki darbojas nodokļu paradīzēs, tādā necaurskatāmā veidā uzņēmumos. Es gribētu zināt, kādi galvenie rādītāji būtu no jūsu pētījuma izmantojumi, lai definētu nodokļu paradīzes. Otrakārt, ja jūs varētu to arī, nu, teiksim, norādīt, kādi ir optimālie nodokļu parādīšu, radīžu kritēriji vai rādītāji. Tālāk, jūs, uh, te, jūs pētījāt astoņas dalību valstis, vai jūs konstatējāt uh, izvēlēto astoņu valstu stiprās un vajās vietas, un vai tas kaut kā varētu ietekmēt arī uh, šo nodokļu paradīžu radīto rezultātu kā tādu. Paldies, ļoti interesantu ieskatu jūs mums devāt šai jautājumā. Um, oh, Tātad uh, pirmais jautājums par nodokļu paradīzes definīciju. Mēs nodalītu uh, nodokļu paradīzi no ārzonas finanšu centra. Mēs uh, izmantojam 1999. gadā uh, SAO definīciju, un šeit ir kriteriji. Pirmkārt, vai ir uh, nominālā stāk, nodokļi, tādi kā ieņēmumu un uh, uzņēmumu nodokļu nerezidentiem, otrkārt, vai tiek nodrošināta atbilstoša informācijas apmaiņa par nodokļu maksātēm ar citām valstīm, vai treškārt ir nodrošināta nodokļu caurskatāmība, vai ir uh, sarežģījumi izcelsmes valstīm. Uh, vērsties pret uh, krāpniecības schēmām. Tālāk par um, ārzonas finanšu centriem mēs izmantojam SVF definīciju, kur ir norādīts, ka šāda veida ieņēmumi ir nesalamērīgi lieli salīdzinot ar iekšzemes ekonomiku. Uh, Manam kolēģim vēl būs papildu komentāri, bet es gribu norādīt, ka ir daudz vieglāk izvērtēt vai noskaidrot ārzonas finanšu centru nekā konstatēt nodokļu paradīzi lai grūtāk noteikt par zemākām nodokļu likmēm un to ietekmi jo nodokļu likmēm ir arī konkurences uh, veicināšanas raksturs un ir grūti nošķirt šo aspektu no tīri nodokļu paradīzes darbības. Malankungs, uh, tā tad es gribēju runāt par šiem uh, septiņām izraudzītām valstīm un kā, kā to raksturs varēja ietekmēt pētījuma rezultātus. Mūsuprāt, šī izlase deva diezgan labu pārskatu par pārējām 28 dalību valstīm kopumā, un tādēļ mēs arī izraudzējāmies konkrētās valstis. Mēs bijām diezgan apmierināti ar uh, šīs uh, izlases reprezentatīvo raksturu. Uh, bet eh, ne no visām eh, valstīm mēs saņēmām vienlīdz labu informāciju. Bija valsts, kas sniedza eh, izsmeļošu informāciju un valstis, kas nesniedza tik izsmeļošu informāciju, un tādēļ mēs uh, veicām arī aplēses un ekstrapolācijas, balstoties uz sniegtajiem datiem uh, no metodikas viedokļa. Uh, ir uh, šajā izlasē bija vāja punkti attiecībā uz datu pieejamību. Nezinu, vai kolēģi var vēl kaut ko piebilst par stiprām un vājām pusēm, bet, nu, šeit, uh, zināms, atšķirības bija starp valstīm. Jā, Bekas kungs runā, jā, mēs uh, iz, pievērsāmies šīm izraudzītajām valstīm un šie stiprie vājie punkti varēja būt atšķirīgi šīm valstīm, un tie atšķirīgi ietekmēja nacionālos scenārijus, nu, piemēram. Vietējo žurnālistu sniegtā informācija Spānijā, piemēram, liecina par to, ka fiskālā amnestija uh, Uh, rosināja repatriēt uh, naudas līdzekļus uz šo valsti. Nu, uz to norādīja val, valdība un par to liecināja arī Panamas dokumenti. Tātad tas ietekmēja uh, šos veiktos aprēķinus. Paldies! Un tagad. Uh, otrais līdz referents, bet runās nevis Pēters, kuram ir jāpiedalās ēnu referents sanāksmē, bet viņa vietā uzstāsies Līs Mišels no Alde grupas, Eh, pirmkārt, eh, priekšsēdētājs gribēja jautāt, kad mēs saņemsim franču versiju šim pētījumam. Es neesmu angļu valodas pasniedzējis, es gribētu iepazīties ar to savā valodā. Un turklāt aizvien biežāk mēs strādājam uh, tik daudz angļu valodā, lai gan valsts, kurā šī valoda ir dominējošā, drīzumā atstās Eiropas Savienību. Šeit ir runa. Uh, pār tīri loģistiski jautājumi. Bet tagad uz pāriešu pie savu pirmā konkrētā jautājuma. Es eh, ar lielu interesi iepazi, iepazinos ar pētījumu slēdzieniem, bet lai viss būtu pareizi un ticami, tā, tomēr datu bāzei, par kur jūs runājat, lai par to varētu diskutēt. Un šeit ir jautājums. Mēs zinām, ka šajā Panama līgas pakete ir eh, tādi veidojumi, ko var dēvēt par nelegāliem, tāpat arī Mēs zinām, ka daļa no tiem nav delegāli, varbūt ir e, nemorāli, bet ne nelegāli. Un mans jautājums jums ir pirmkārt, vai jūsu pēt, e, izpētītie veidojumi, uz kuriem jūs balstījāties pētījumā, visi ir e, skaidri nelegāli, vai jūs ņēmāt vērā visus šos montētos veidojumus, uh, nenošķirot tos, kas ir legāli, kas ir nelegāli. Jautājums nebūtu nav ar slēptu jēgu, bet tīri tehnisks, un es domāju, ka tas ir svarīgi arī no tiesiskuma puses, jo mūsu ieteikumiem būs jārespektē tiesiskums. Es nevēlētos, lai mūsu ieteikumi sadurtos ar tiesiskuma problēmu. Tas ir pirmais jautājums, kas man šķiet svarīgs, citiem vārdiem sakot, vai jūs esat eh, izvērtējuši empiriskā veidā tos mums eh, veidojumus un schēmas, un otrais E, jautājums fiskālās harmonizācija Eiropā noteikti tādu pašu aprieķinu uh, uh, uzņēmumiem, ko apliek ar nodokli, kad mēs zinām, ka mēs zinām, ka fiskālo nolēmumu uh, apjoms pēc lukslīgas skandāla ir tikai pieaudzis un Eiropas līmenī ir nepieciešama dalībvalstu vienbalsība nodokļu ziņā. Vai jūs domājat, ka sankciju labāk piemērošana līdz ar mērtiecīgām kontrolēm būtu noderīga, lai mazinātu no, nodokļu nenomaksu, vai saraksts ar nodokļu paradīzēm būtu noderīgs, lai izdarītu spiedienu uz dalībvalstīm? Un Man bija iespēja uzdot šo jautājumu daudziem klātesošajiem, es atbildi vēl neesmu saņēmis, tas nav pārmedums. Es uzdevu jautājumu, lai saprastu, kādas ir atšķirības, ko jūs nosakāt starp jēdzienu vai definīciju eh, iz, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, fiskālāk eh, nodokļu krāpšanās un nodokļu optimizācija. Es nesaskatu pārāk lielas atšķirības, es zinu, ka eh, juridiski tādas pastāv, un uz šīm niansēm ir jābalstās, un eh, līdz ar to es nonāku pie savu pēdējo jautājumu. Vai novērtējums, kas man šķiet būtisks, es nezinu, vai tas atbilst realitātei, protams, to nav viegli noteikt, bet vai E, fiskālo neiegūto summu aplēses ir veiktas visai Eiropai. Es saprotu, ka jūs koncentrēties uz astoņām valstīm, bet vai e, citkārt e, iestādes statistiķi ir pievērsuši uzmanību visai Eiropai kopumā. Šis jautājums man liekas svarīgs. Un visbeidzot, man ir zināmas šaubas. Es gribētu zināt, kā jūs aplēšat uh, zaudēto darbu vietu un summu skaitu. Jūs runājat par pusotru miljonu, bet Tad, kad jūs sakāt, vienas darba vietas izveidošana būtu 50 tūkstoši eiro ar 50 tūkstošiem darba vietu, neveido. Vismaz eh, manā valstī nē. Eh, manā valstī to lēš eh, pie 200 tūkstošiem eiro. Vai mēs šeit atkal nenonākam politikas jomā. Es eh, gribēju pievērst jūsu uzmanību šim tīri tehniskākajam jautājumam. Paldies, Mišel Kungs, no savas puses. Piebildīšu, ka franču valoda ir lieliska un ļoti svarīga valoda, un šeit ir pilnīgi leģitīmi runāt franču valodā, kopsavilkums ir pieejams franču valodā, bet pats pētījums kā tāds, diemžēl, tikai angļu valodā. Vārds atbildēji. Es lūkšu kolēģiem skatīt šos 6-7 punktus atbildēšu eh, par pēdējiem diviem, bet vispirms došu vārdu Deividam atbildēji. Par juridisko diānses eh, starp nodokļu nenomaksu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs esam aplē, aplē, aprēķinājuši tīro nodokļu iztrūkumu eh, un esam uh, skatījuši tādas eh, izvairīšanās schēmas, kas bija nelegālas un kas varēja būt eh, legālas, un tādā veidā mēs nošķiram šos abus iedzienus. Ļoti labi to, ka dalība valsts eh, aprēķina abas pieejas un šo ņemot vērā abus aspektus, mēs varējām izvērtēt Panamas schēmu ietekmi uz dalībvalstīm. Tāpēc mēs to esam ņēmuši vērā. Just on the question of... Par darba vietu veidošanu. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, liels uzsvars ir jāliek uz darba tirgus politikas intervencēm. Mēs esam e, veikuši ļoti konservatīvas aplēses, bet ja mēs e, balstāmies uz mūsu datiem, un es ceru, ka es tūlīt atradīšu vajadzīgos. Tad, piemēram, ja mēs uzlūkojam Eiropas eh, Savienības ekonomisko izaugsmu starp 2005 un 2008 gadu, kāda samazinājās eh, strādājošo skaits ar finanšu krīzi mēs redzam, ka bezdarbnieku skaits pieaug un attiecīgi valdības uh, izdevumi darba tirgus pasākumu ziņā pieaug. Tas mainās 2010. gadā, kad uh, turpinās bezdarbnieku skaits 11. gadā. Izdevuma darba tirguma krītas salīdzinājumā ar 10. gadu, savukārt bezdarbnieku skaits stabilizējas. Un pēdējais nodokļu ieņēmums būtu varējis palīdzēt valdībām uzturēt darba tirgus līmeņu politiku, un tās būtu atbalstījis ap 140 tūkstošiem Eiropas pilsoņu, kas eh, zaudēja savas darba vietas eh, attiecīgajā periodā. Varbūt eh, šis skaitlis palīdzētu jums aplēst to ietekmi. Uh, um, Par darba vietu izmaksām. Jā, mums vajag jāaprēķina kaut vidējā summa un atsevišķās dal, dalībvalstīs skaitlis ir daudz augstāks nekā mūsu nosauktais, bet mēs sniedzām skaitli, kas mūsuprāt būtu vidējs 28 valstīs. Tālāk par. Astoņām valstīm mēs koncentrējāmies uz tām valstīm, kas bija iekļautas mūsu pētījumā. Mēs Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, mēs te daudz pārsniedzam laiku, mums būtu šī diskusija jābeidz. Tā ir mana vaina, saka priekšsēdētājs, jo ne, es neizmantoju savā rīcībā esošo mm, āmuru, lai pārtraukt savlaicīgas sarunas. Nākošais runātājs ir no Tautas partijas grupas, tas ir deputāts Van Kandelāre. Paldies, priekšsēdētāji! es mēģināšu iekļauties savā laikā, lai nebūtu tā mums jāizmanto. Pētnieki ir parādījuši, kā darbojas šis um, mehānisms. Tāpat arī tika runāts par noziedzību. Es ceru, ka jūsu izdarītie slēdzieni tiks ņemti vērā, lai izdarītu spiedienus dalībvalstīm un tās pieņemtu nepieciešamos e, pasākumus un soļus. Man ir divi jautājumi. Savā pētījumā jūs pozitīvi norādāt to, ka tiks pieņemtas, pieņemti deklarācijas standarti. Vairāk kārtīgi mēs esam runājuši, ka saistība, ka problēma nav nav attiecībā uz saistībām pret eh, nodokļu paradīzēm, bet to, un Panama ir eh, skaidrs piemērs tam, kā Eiropas Savienība, kā komerciāls bloks var nodrošināt to, kā e, naudas atmazgāšanas pretpasākumi tiek īstenoti. Otrkārt, jūs runājāt par atsevišķu dalībvalstu liekulīgu nostāju, kuras pieturas pie savām vienpusīgajām nostājām attiecībā uz informācijas apmaiņu. Un e, tādējādi var izveidoties liels e, fiskālais meldais caurums vai Eiropas Savienībai ir jāveido jaunas finanšu institūcijas. Kāds, jūsuprāt, būtu vispiemērotākais risinājums? Trīs minūtes tiek dotas atbildēji. Kādi būtu soļi jāspēr Eiropas Savienībai? varētu veidot Eiropas finanšu darbību task force vai pat finansiālās izglūt, izlūkošanas vienību. Un mums ir jādomā, kā mēs varam uzlabot informācijas apmaiņu, kas eh, starp šīm eh, in, finansiālās izlūkošanas eh, vienībām. Mēs esam savā darbā saskārušies ar to, ka nereti informācija, ar ko notika apmaiņa, nebija standartizēta. That's excellent. Uh... Izcili. Nākamais runātājs Koferātīkungs no S&D grupas. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties mūsu viesiem par viņu ieguldījumu mūsu darbā. Mani īpaši iedrošina tas fakts, ka viņu veiktajā pētījumā arī aprēķini par uh, zaudētajām summām uh, uh, ir iekļauti. Tātad summām, ko ir zaudējušas uh, valsts kases, un tas tiek sasaistīts arī ar ietekmu uz nodarbinātību. Um, mēs zaudējām tik lielas uh, summas krīzes laikā, un uh, dalību valstis šis, šos papildus līdzekļus būtu varējuši izmantot grūtajos laikos komisija tagad ierosina izveidot melno sarakstu. Tomēr tā vēlas aprobežoties tikai ar trešajām valstīm. Bet e, es, e, tad, tad jūs ierosināt iekļaut arī Eiropas valstis šajā sarakstā. Es gribētu zināt, vai jums ir kādi konkrēti ieteikumi par konkrētām valstīm, par, nu, kuras varētu būt šai sarakstā, balstoties uz pieejamo informāciju. Un gribētu arī zināt jūs jautājumu, jūs viedokli par sankcijām. Tiek daudz runāts par sankcijām. Jā. Ja kāda valsts e, ir nodokļu paradīze, kā to varētu vislabāk sodīt ar kādiem līdzekļiem. Nu, Mēs e, norādām, kas ir šīs valstis, bet ja mēs tās nesodīsim, tad nekādas ne ekonomiskās, ne sociālās ietekmes nebūs, nu tā būs vienkārši tāda runāšana. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par iespējamām sankcijām. Un jau pateicos iepriekš par jūsu atbildi. Pirmkārt par Eiropas Savienības melno sarakstu mūsu uh, uh, rekomendācijās. Uh, jā, ir par to runa, nu kādā veidā to varētu publicēt, šeit ir dažādi varianti, bet mēs nedomājam, ka te varētu būt tāda melnbalta pieeja, varētu būt arī palēkais saraksts, norādot, ar kur, kuras valsts vēlas sadarboties šajā jomā, bet, nu, vēl tomēr uh, ir uh, nodokļu paradīze un vajadzētu norādīt, kuras valstis nesadarbojas ļoti ierobežotos gadījumos, teiksim, uh, ignorē šīs finanšu vienības darbu, un tad tās būtu jāiekļau melnā sarakstā, bet vajadzētu šīs valstis rosināt uz sadarbību. Nu, un, uh, piemēram, Panamas dokumentos apvienotā karaliste ir minēta kā nodokļu paradīze un uh, ir lieli zaudējumi nodarīti nacionālām iestādēm, bet tāpat laikā tiek daudz darīts, lai panāktu to, ka tiek publicēti reālie labuma guvēji. Tālāk par sankcijām. Nu, efektīvs modelis šeit būtu uh, Uh, rosināt uz sadarbību un izmantot pelēko sarakstu. SAO veiksmīgi to ir darījusi 2000. 2008. gadā, kad tika publicēts melnais saraksts, un pēc tam no šī saraksta varēja svītrot jurisdikcijas balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Un šādas starptautiskas vienošanās var panākt uh, ar atkal uh, un eh, tas būtu izdevīgi arī Eiropas Savienībai. Nākamais runātājs Bērns Lūke. Jā, vielen dank. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir pieņemts eh, ļoti pieklājīgi un diplomātiski izteikties, bet es vēlētos tomēr norobežoties no tā un teikt, ka esmu milzīgi vīlies par to, ko jūs prezentējat šodien. Es teiktu, ka tur nav nekas no tā, ko es dzirdēju, kas būtu devis kādu atklāsmi. Nekas no tā nav jauns. Skaitļus, kurus jūs prezentējāt aptuvenā lielumā jau presē esam redzējuši. Mēs neko neesam sapratuši, kā jūs esat nonākuši pie šiem skaitļiem. Man nav nekāda priekšstata par to, kā jūs norādējat e, šīm sarežģītajām datubāzēm, kā jūs nonācat pie ekonometriskajām aplēsēm un šiem skaitļiem, ko jūs minējāt. Spekulācijas par to, ko varētu izdarīt ar miljārdiem eiro kādā jomā. Tas viss ir lieki. Mēs zinām, ka naudu var iztērēt dažādos veidos. Tā, es teiktu, ka tas ir vienkārši diletantiski. Un priekšsarētais jau pieklājīgi un diplomātīgi norādīja, ka rekomendācijas atgādina mums to, ko mēs jau tāpat zinām sen. Un mēs to neesam aizmirsuši, to mēs visu jau zinām šeit nav iets dziļumā attiecībā uz konstatējumiem, uz ieteikumiem. Šeit nebija saprotama metodika. Es arī nepiekrītu, ka šīs pētījums būtu jātulko visās citās valodās. Es domāju, ka mēs labi sapratām, ka no jūsu ieguldījuma mēs neko ne, jaunu neuzzinājām un viss. Well, I suspect, however, it would be. Nu, man šķiet, ka tomēr mums uh, ļoti godīgi būtu dot vārdu uh, mūsu viesiem, uh, uh, lai viņi varētu atbildēt. Nu, katram ir paust, tiesības paust savu viedokli un kritiku, bet mums ir jādod jums iespēja atbildēt. Uh, jā, es atvainojos, jā, ka esat, nu, ka mēs esam pieviluši jūs cerības, ka neatradāt to, ko uh, meklējāt, bet, nu, mums bija uzdots iet, izvērtēt uh, š, šo uh, Panamas dokumentu datu datus attiecībā uz budžeta un ekonomisko ietekmi, kāda ir šīm schēmām. Mēs eh, meklējām pieejamos pētījumus un informāciju par šiem jautājumiem, bet eh, šādas informācijas nebija daudz, un izvērtētajās valstīs mēs cerējām saņemt informāciju, kas nebija publiski pieejama attiecībā uz budžeta ietekmi. Tālāk par ekonomikas ietekmi, ekonomisko ietekmi, kas bija otrais mērķis, nu, mēs e, izmantojām nodarbinātību kā plašāks ietekmes rādītāju. Uh, mūsu rīcībā arī nebija līdzekļu, lai veiktu izsmeļošus pētījumus par visu Eiropas Savienību kopumā un uh, ietekmi uz to. Mēs koncentrējāmies uz uh, svarīgāko ietekmi, proti ietekmi uz nodarbinātību un veicām citus aprēs, aplēses. Uh, E, Nēsmu informēts, ka būtu veikti pētījumi par to, kā Panāmas dokumentos atklātās schēmas ietekmētu e, nodarbinātību. Nu, mēs izpildījām to, ko mums lūdza e, veicām šīs aplēses, mēs aizpildījām robu uh, zināšanās, bet tālāk par rekomendācijām. Mēs balstamies uz to, kas lielā mērā uh, jau ir īstenots. Mēs daudz domājām par to, vai vēl kaut ko varētu ierosināt, bet neko tādu nekonstatējām. Mēs uzskatām, ka, ka šīs um, īst, pašreizējās pieejas um, jau tiek īstenotas, un varbūt jūs arī paši varat nākt klajā ar jauniem ierosinājumiem. Lukas kungs ir ļoti pieklājīgs kolēģis, un viņš noteikti piekritīs, ka tas nav pētnieku, tā nav pētnieku vaina nākt klajā ar nu, šiem, ka viņi nāk klajā ar šādiem ieteikumiem, ka mums pašiem arī būtu jānāk klajā ar jaunām idejām. Mišela kungs jau ir izteicies, ka līdzreferents Un, ja ALDE grupa neiebilst, tad dotu vārdu uzreiz GOE grupai matām kārtiem. kārtiem. Paldies, priekšsādātāji. Nu, gribu teikt, ka šis ziņojums ir būtisks. Nu, mēs arī nesam spējīgi spējuši pilsoņiem izskaidrot, cik izmaksā naudas atmazgāšana, nodokļu nemaksāšana, nodokļu apiešana. Dažkārt nav saprotams, ka tas viss nodara kaitējumu valsts ekonomikai, un tas arī ir ļoti nozīmīgs arguments. Varbūt daži no mums bija informēti par šiem skaitļiem, bet pilsoņu lielākā daļa, protams, ka nē un šis uh, ziņojums apliecina lielo kaitējumu gan ekonomiskā, gan sociālā e, jomā, ko uh, šī prakse nodara. Ir viena e, sadaļa šajā ziņojumā par e, tiem iemesliem, kādēļ tiek izmantotas šādas, šādi uzņēmumi. E, postkastīšu uzņēmumi arī eh, legālos, pamatotos gadījumos. Es gribētu zināt, eh, vai jūs nevarētu mums sīkāk paskaidrot, kā legālos gadījumos tiek izmantot šie paskastīšu uzņēmumi. Tālāk par finanšu noziegumiem un to saistību ar Panamas dokumentiem un par grūtībām veikt aplēses. Uh, Es gribētu jums jautāt, kādi dati būtu nepieciešami, lai varētu precīzi aprēķināt finanšu noziegumu uh, ietekmi. Un vēl uh, īsi jautājumi. Jūs vairāk kārt pieminējāt uh, par to, ka dažādas valstis sniedza uh, dažādā mērā detalizētu informāciju Un visbeidzot, jūs uh, minējāt nodokļu paradīzes definīciju, vai uh, šai definīcijai atbilst arī kāda Eiropas Savienības dalība valsts? Jā, dod vārdu kolēģim Dēvidam. Jā, tad attiecībā uz uh, fiktīviem uzņēmumiem un kā tos eh, legāli izmanto. Ir iespējams izveidot eh, juridisku personu ārzonā. Jautājums, eh, kāda veidā peļņas novirzīšanas kanāls viņi izmanto? Un, un vai nav tā, ka citā jurisdikcijā izveidot uh, juridiska persona ar uh, parādu finansēšanas vai citiem līdzekļiem nenovirza peļņu uz citām jurisdikcijām. Mēs nodalījām tikai legālu un nelegālu lietojumu saistībā ar Panamas schēmām. Cīkāku nodalījumu mēs neveicām, kā jau minēts iepriekš. Kas attiecas uz datiem, kas ir nepieciešami, lai izvērtētu ietekmi finanšu izteiksmē. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi saprast, ka naudas atmazgāšanas apmēri ir grūti aprēķināmi, tādēļ, ka daudz skaitļi ir tā teikt tādā pelēkā zonā. Daudz gadījumu vispār netiek identificēti. Jūs esat lielā mērā atkarīgi no datiem, no atklātiem gadījumiem, un informācija tiek ievākta atšķirīgi. Darīšana ar datiem, kas tiek ievākti izmeklēšanas eh, vai da, eh, informācijas ievākšanas fāzē un pēc tam izmeklēšanā eh, jau ar tiesiskajiem līdzekļiem. Skaitlis 250 tūkstoši gadījumu, kas no Eurostat nāk, kur notiek krimināla vajāšana, bet to ir grūti sasaistīt ar Panamas dokumentiem Jo, jo tas vēl ir ļoti nesen bijis, tikai gadu atpakaļ, bet šie gadījumi prasa bieži vien vairākus gadus. Un nākamajos gados tad Eiropola varētu precizēt šos datus, kas varētu izrietēt eh, no Panamas dokumentiem. Varbūt pavisam īsi rēģēt uz trešo jautājumu, kuras valstis nesniedz datus. Mums bija kaut neliela informācija no visām valstīm. Bija atšķirīgi, protams, šie dati, un nekur nebija tādas pārliecinošas aplēs, cik daudz ir zaudēts no šīm schēmām. Vācijā bija gadījumi, kad nevarējām kvantificēt šos rezultātus. Tātad eh, informācija bija no visām valstīm, bet nevienmēr kvantificējama. Paldies! Svens Gīgolds eh, pārstāv zaļos, eh, kā nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka kādā brīdī man būtu bijis līdzīgs jautājums, varbūt ne gluži tādā tonī, eh, kā Lukas kungs uzdeva. Man nav skaidrs, kā jūs konkrēti aprēķinājāt, balstoties uz kuriem datiem, savus skaitļus. Vai jūs varat lūdzu precizēt? Izskaidrojot savu metodiku, jūsu ekonometrisko pieeju. Tāpat arī izskaidrot, kādā veidā jūsu metodika atšķiras no citiem pētījumiem, kas ir pieejami. Tas būtu pirmais jautājums. Ja varēsiet īsi atbildēt, tad iespējams būtu uzdot arī papildus jautājumu, jo ierobežojums ir 5 minūtes. Varbūt es varu sākt tad. Pētījumi kā jau mēs sākumā pieminējām, ir saistīta ar divām metodēm. Pirmā bija empiriskā, kas nozīmē, ka mēs devāmies uz dalību valstīm un prasījām informāciju par negūtajiem nodokļu ieņēmumiem. Un otrs bija ekonometrijas modelis. Tas nebija tā, ka mēs paļāvāmies uz vienu vai otru metodu, bet gan uz abu kombināciju, kas attiec uz empirisko daļu un datu ievākšanu Pēc būtības mēs eh, prasījām valsts eh, iestādēm informāciju par negūtajiem nodokļu ieņēmumiem. Tur, kur eh, dažas valsts nevarēja kvantificēt to, mēs izmantojām tās valstis, kuras mums sniedz informāciju un proporcionāli aprēķinājām tām valstīm, kur šī informācija nebija iespējams. Tātad mēs izmantojam šādu mehānismu. Kas attiec uz ekonometrijas modeli? Tas balstījās uz Orbis datu bāzi. Tas cilvēks, kurš veic regulāru darbu komitejai. Mēs apskatījām divas atlases gadījumi, kad fiziskās personas bija akcionāri uzņēmumos, kuri ir saistīti ar Panamu, un gadījumus, kad akcionāri uzņēmumos nebija saistīti ar Panamu. Un šādi salīdzinot divus paralēlus paraugus, mēs nonācām pie aplēsēm saistībā ar nodokļu ieņēmumiem un summām, kas būtu varējušas būt iesaistītas uh, schēmās uh, ar nodokļu nemaksāšanu. T tas, ko mēs darījām empīriski, Tātad datu ievākšana no minētajām dalību valstīm un arī ekonometrijas modelī. Daudz detaļu ir pieejams, tas varbūt nav viss iekšā ziņojumā, jo nedomājam, ka pārāk daudz cilvēku būtu interesēti tehniskajā eh, aspektā, kā šis modelis darbojās. Varbūt kāds no kolēģiem vēlas papildināt? Nē, labi, paldies. Paldies, ka varēsiet atsūtīt eh, informāciju papildus par e-, e ekonomisko modeli. Vai es pareizi saprotu, ka jūs saskaitījāt skaitļus, kurus saņēmāt no valstu iestādēm, kas viņiem likās varētu būt nodokļu, eh, ne, negūtie nodokļu apjomi, kas izriet no aplēsēm ar atšķirīgām definīcijām, atšķirīgām metodikām, un jūs vienkārši proporcionāli aprēķināt, vai tā nav tāda dīvaina zinātne? Um, we had no other way of doing it. Nu, nebija cita veida, kā to darīt, jo dažkārt uh, valstīm nebija nekādas aplēses. Mums bija jābalstās uz to, to informāciju no valstīm, kas sniedza mums šādu, pieeju, uh, šādu informāciju. Mēs runājam par astoņām valstīm no 28. Un mūsu uzdevums bija uh, veikt aplēses Eiropas Savienības līmenī. Mums bija proporcionāli uh, jāpārēj citā mērogā. Jā, par to es saprotu, bet astoņas valstis, kas izmantoja, kas tika izmantot par pamatu, katrai lieto atšķirīgu metodiku, un es no pētījuma nesapratu, kādu metodiku pašas valstis izmanto, lai nonāktu pie šiem skaitiem. Vai es varētu arī šīm astoņām valstīm norādīt metodiku, kuru šīs valstis izmantoja, lai nonāktu pie saviem skaitļiem? pētnieks māja ar galvu, mēs tad e, pieņemam, ka mēs labi apzināmies, ka pietrūkst empirisku datu, ir atšķirīgas metodikas dalību valstīs. Tā ir kritika, kas ir nodot arī dalību valstīm, un tas ir arī mūsu darbs e, komitejā mazināt e, trūkumus saistībā ar datubāzēm. bāzēm Un, protams, šie jautājumi vēl ir jāpēta. Nākamais sarakstā ir Deivids Koberns no EFDD grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es droši vien šausmināšu Gigoldu kungu, bet es viņam piekrītu. Jūsu metodika ir tik eh, nezinātniska, ka un dīvaina, kā astes piešpraušana ēzelim ar aizsietām acīm. Neviens nevēlas izvairīšanos no nodokļa nomaksas, bet daudzas, daudzi uzņēmumi aizsargā aktīvus no negodīgiem uh, eh, sociālistu valdību pārstāvjiem. Uh, izmantojot uh, eh, offshore. Apvienotā karaliste tika nosaukta kā nodokļu paradīze. Nē, tā ir pievilcīga vieta uzņēmē darbībai ar zemu nodokļu likmi, cienot fizisku personu un uzņēmumu naudas līdzekļus. Tās nav birokrātisks monstrs, kas iesūc nodokļu maksātāju naudu, lai apmaksātu algas uh, Um, buržuju kategorijai Eiropas Savienībā vai sociālistu valdību valstīs. Godīgas uh, nodokļu likmes palīdzēs sa samazināt uh, nenomaksāto nodokļu apjomu. Es esmu šausmās uh, par to, kas tiek prezentēts šeit. Mums ir nepieciešams Brexit stingrākais modelis un tūlīt pat mums bija nepieciešams vienotais tirgus, brīva tirzniecība. Par to bija runa. Apvienotā karalistē nekad nav piekritusi, ka daži birokrāti pētīs Britu banku kontus, un es domāju, ka daudzi citi e, Eiropā jutīsies līdzīgi un sekos mums Brexitam. Paldies par ļoti interesantajiem Eh, komentāriem, ka Eiropu ielēns sociālisms. Varbūt ir atšķirīgs viedoklis par to, vai jūs esat lasījuši šo pētījumu vai nē, bet es, iespējams, ka pēti, pētnieki paši vēlas komentēt. Nu, šeit tikai divas lietas, ko es varu rēģēt vispār. Jūs varat mēģināt, nu, varbūt privāti, bet ne publiskā formā. Aprakstīt, ka mūsu metodika ir smieklīga, nu, tas nav izgodīgi. Mēs prasījām uh, valstu iestādēm informāciju par šīs problēmas apmēriem. Es nedomāju, ka ir alternatīvs veids, kā nonākt pie šiem datiem. Jā, mēs kā alternatīvu izmantojam ekonometrisko modeli, kas neiesaistīja sarunāšanos un intervēšanu, bet sazināties ar atbildīgajām valsts iestādēm un lūgt sniegt nepieciešamo informāciju. Manuprāt, tas ir pamatots veids, kā veikt šādus pētījumus. Mēs neteicām, ka apvienotā karalista ir nodokļu paradīze. Mēs sacījām, ka tā tiek aprakstīta kā nodokļu paradīze, ka to dara citi, nevis mēs. Par pārējo es nekomentēšu. Labi, un varu papildināt, ka daļa no bažām bija par e, islāmu teroristu finansēšanas draudiem Un es domāju, ka liela daļa nodokļu maksātāji arī ir ieinteresēti šajā cīņā. Tas neko nemainīs, jo naudas eh, apgrozīšana caur islāmistiskām banku sistēmām ir ierasta lieta Tas, ko jūs sakat, e, nav patiesība. Jūs vienkārši panāksiet bankrotu Eiropā, sagrābjot lielākus līdzekļus no nodokļu maksātājiem. Tur nav nekādas e, saiknes ar terorismu apkarošanu. Tās ir muļķīgas atrunas. Un to visi zina. Paldies! NF grupa nav norādījusi, ka vēlas izteikties. Tad neredz nekāds protests. Tad pēdējais runātais sarakstā Roberta Metzola no EPP. Paldies, priekšsarētāji! Vēlos sākt ar pateicības izteikšanu pētniekiem par visu darbu, ko viņi ir veikuši, analizējot eh, kompetento iestāžu darbu, kas cīnās ar naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī par sniegtajiem paskaidrojumiem šeit. Es tiešām ceru, ka tas, ko šī komiteja dara un eh, ko tā konstatēs, ka tas eh, pārvērtīsies par rekomendācijām, lai Eiropa atkal nesaskartos ar paralizējošu stāvokli, kādu mēs pieredzam savā valstī, Maltā. Un ar nožēlu informēju kolēģijus par to, kas notiek pēdējā nedēļā, un noslēgumā uzdošu dažus jautājumus, uz kuriem jūs cerams varēsiet atbildēt. Kā jūs zināt, Panams dokumenti ir atklājuši korupciju, naudas atmazgāšanu, ietekmes tir tirgošanu, tā skaitā manas valsts sociālistu valdībā, kas pēc gadu ilgiem protestiem ielās mūsu bijušais enerģētikas ministrs un eh, premjerministra biroja vadītājs ir izveidojuši slepenas finanšu uh, operācijas, kā Britu Virģīnas salās un Panamā. Pagājušā nedēļā mēdīji publiskoja uh, apsūdzības, ka premjerministrs vai viņa sieva arī ir ar finans, slēptiem finanšu aktīviem Panamā. Un ir apgalvots, ka tur ir miljoniem eiro eh, ieskaitītu no, piemēram, Azerbaidžānas valdošās ģimenes kontrolē esošiem uzņēmumiem. Mūsu premjerministrs pēc pagājušā gada atklājumiem atteicās jebko izmeklēt un darīt. Un tas ir e, saistīts arī ar šodienas aps, apspriesto tēmātu. Policija ir pat atteikusies apsvērt ideju, izmeklēt jebko, kas saistīts ar politiski ie, ietekmīgu personu situācijas izmeklēšanu. Policijas vadītāji tiek iecelti tiešā veidā, to dara premjers. Un, lai jums būtu priekšstats par to, cik dziļa ir institucionālā krīze, šorīt mūsu nacionālajie laikraksti ziņoja, ka pirms gada eh, Mo Maltas FIU vienība rekomendēja politikai eh, uzsākt uh, rīcību pret eh, premjerministra biroja vadītāju, bet policija, protams, neko nedarīja, jo nete, nevēlējās iesaistīt Eiropolu šai izmeklēšanā. Tas ir diezgan sāpīgi. It īpaši, ja šobrīd mana valsts ir uzņēmusies Eiropas Savienības prezidentūras pienākums. Daži jautājumi. Atbildot manam kolēģim Vandan Kandelārs kungam, jūs teicāt, ka kā mēs varam izskatīt pat iespēju piešķirt Eiropas Savienības mehānismam eh, tiesības veikt izmeklēšanu bez dalību valstu līdzdalības vai piekrišanas, un kā mēs varam noskaidrot to, kas notiek Eiropas Savienības dalību valstī, lai tas nenotiktu nākotnē citur. Jo šī komiteja ir izveidota tādēļ, ka cilvēki uh, skatās eh, no visas Eiropas Savienības mūsu virzienā attiecībā uz to, kas tiek darīts, lai apkarot šādu veidu noziegumus. Un jums ir iespēja atbildēt divas minūtes. Paldies par šo jautājumu. Ko var darīt Eiropas Savienības līmenī un par pilnvarām? Savā ziņā tas ir ārpus mūsu pētījuma darba uzdevumu loku. Mēs norādījām, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas Savienības līmeņa FIU, šī finanšu izmeklēšanas vienību. Un šeit jūs pieminējat arī Maltas FIU un citas iestādes, kas eh, varētu palīdzēt, piemēram, Eiropas Savienības prokuratūra uzlaboti caurskatāmības noteikumi un cīņa pret eh, nodokļu nemaksāšanu. Šāda Eiropas Savienības prokuratūra būtu ļoti noderīga šādā cīņā. Paldies! Nesmu saņēmis norādes eh, attiecībā uz brīvo mikrofonu, ka vēl kāds vēlaties izteikties. Līdz ar to mēs lieliski iekļaujamies plānotajā grafikā. Vēlos pateikties pētniekiem. Mēs noteikti turpināsim viedokļu apmaiņu par problēmām, kas saistīts ar datu bāzi. Paldies par jūsu veikto darbu. Tagad tas ir mūsu uzdevums pārvērst jūsu veikto darbu taustāmā juridiskā rīcībā Eiropas Savienības līmenī un dalību valstu līmenī. Otrajā mūsu panelī Mēs skatīsimies tieši uz minētajiem jautājumiem, ko Mecolas kundze norādīja, kas tieši būtu dalību valstīm bijis jādara šajos jautājumos. Paldies! While our speakers, um... Kamēr mūsu runātāji gatavojas uzstāties, mēs sāksim otro daļu. ES dalību valstu atbildība attiecībā uz ES piemērojamajiem tiesību aktiem un vai ES juridiskajām nepilnībām un uh, tā būs uh, provizorisks pārskats par kompetentu administratīvo un tiesu iestāžu darbības rezultātiem attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanas, krāpšanas nodokļu jomā un nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas uh, gadījumu izmeklēšanu. Mēs jau dzirdējām komentārus par to, ka atsevišķas dalība valstis nerīkojas pietiekami uh, aktīvi, un bija vēlme šeit uh, izteikt komentārus. To... Kazas kungs vēlējās runāt, bet to mēs atliksim uz nedaudz vēlāku laiku. Uh, tika nosūts, nosūtīts dalību valstīm jautājums par uh, nodokļu noziegumiem, par darba metodēm, darbinieku nodrošinājumu un sasniegtajiem rezultātiem. Nat dalību valstu atbildes ir publicētas mūsu komitejas mājas lapā. Tagad aicinu uz mūsu viesus izteikties vispirms. Ok, un eluditrion. Parfait. Alors, mis... Mišela vārds. Paldies. Mūsu kolēģis Stīvens Reinolds, kurš ir atbildīgs par pētījuma veikšanu. Uh, nevarēja ierasties, jo viņ, viņa sieva, uh, nu, tūlīt gaida bērniņu piedzimšanu. Jā, tas tiešām ir pamatots iemesls, kādēļ nevar ierasties. Un mēs ar Elodiju darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Prezidents šo jautājumu pētījumu un esam gatavi arī individuāli sniegt izsmeļošākas atbildes. Tātad par pētījumu. Šis, pub, šī publikācija būs eh, padziļināts pētījums, ko veica Uh, Eiropas parlamenta pētniecības dienests. Mēs analizējam dalību valstu sistēmas un rīcības spēju, lai cīnītos pret izvarīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanas un naudas atmazgāšanas. Un uh, šis uh, pētījums uh, tiks publiskots šā gada 7. jūlijā Strasbūras sesijas noslēgumā. Uh, šīs uh, komitejas priekšsēdētājs Werners Langens nosūtīja anketas visām dalību valstīm atbildīgām ministrijām pagājušā gada novembrī. Mūsu pētnieku komandas sastāvs Tātad mēs izveidojām šo, uh, šo grupu. Stevens Reynolds ir uh, tās uh, vadītājs un vēl bija trīs ekspostu izvērtēšanas komitejas locekļiem Elodija Tirjona. Viņa veic salīdzinošo juridisko analīzi par definīcijām, likumiem un uh, es tiesību aktu īstenošanu, lai cīnītos pret uh, krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Es runāšu par finanšu izlūkošanas vienībām, lai nodrošinātu konsekventu uh, datu saskaņošanu. Mūsu grupai palīdz arī uh, Uh, Boris Hamelas, kurš uh, strādā pie uh, dalību valstu statistikas datu apkopošanas. Un profesora Brigita Ungere no Utrehtas universitātes arī mūs konsultēja šai darbā. Mēs tātad nosūtījām jautājumu anketu dalību valstīm, sniedzot detalizētu informāciju par to, kā ir definēti ar nodokļiem saistīti noziegumi. Un uh, dalību val, par to, kā dalību valstis izskatā ziņojums par aizdomīgiem darījumiem un kā tiek koordinēta sadarbība ar citām valstīm un arī par to, uh, kāds uh, juridiskais un sodu režīms attiecas uz nodokļu noziegumiem, tāpat arī par to, kā strādā Nacionālās finanšu uzraudzības iestādes, par to, kādas, kādi uzņēmumi ir iesaistīti un kādi sodi un naudas sodi ir paredzēti par šādiem nodarījumiem. Arī par to, kāda izmeklēšana ir uzsākt dalību valstī saistībā ar Panāmas dokumentiem. Un mēs veicām gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu datu analīzi, balstoties uz informāciju, ko sniedza dalību valstis. Uh, papildus mēs arī izmantojām oficiālos dalību valstu ziņojumus un mēs arī ņemsim to vērā mūsu pētījumā. Uzdotie jautājumi un dalību valstu atbildes ir publiska pieejama informācija uh, komitejas mājaslapā. Un jūs redzat uz ekrāna, kā izskatās uh, mājas lapa. Priekšsēdētājs Uh, lūdza sniegt atbildes tādā pašā secībā, kādā bija uzdoti jautājumi, un ja aprobežoties ar noteikta apjoma tekstu un pievienot papildu informāciju pielikumā. Termiņš bija noteikts šā gada 15. janvāris. Pirmais uh, konstatējums ir tāds, ka neviena dalībvalsts neievēroja norādīto termiņu. To var saprast, kā Stevens Rēnolds norādīja. Uh, veicot neoficiāls konsultācijas, uh, bija grūti uh, savākt nepieciešamo informāciju un termiņš bija noteikts īss. Uh, noslēgumā mēs janvārī saņēmām piecus iesniegums 13. februārī, četrus uh, aprīlī uh, un uh, martā un vēl gaidām trīs notiek starp uh, dienestu konsultācijas ar Ungāriju, bet nav termiņš noteikts. Spānija un Dānija vēl nav iesniegušas atbildes, kaut arī solījums ir saņemts, un no Maltas mums vispār nekādu ziņu nav. Katrā gadījumā šī informācijas pieplūdums no dalību valstīm pas, izskaidro to, kādēļ arī publikācija kavēja. Sākumā bija paredzēts informāciju publicēt martā. Tagad ir paredzēts 7. jūlijas, lai uh, cerot saņemt vēl nesaņemtās atbildes un uh, dotu iespēju dalību val, uh, deputātiem izvērtēt šīs atbildes eh, pirms tiek iesniegti eh, grozījumi, kuru iesniegšanas termiņš arī ir noteikts. Dalību valstu atbildes varētu sadalīt trīs eh, kategorijās. Pirmkārt, minimālas atbildes un atbildes, kas ne jāpiepilda mūsu cerības. Tātad ļoti maz statistisku datu vai tādu trūkumus un minimāla analīze. Tā ir apmēram ceturtā daļa no iesūtītajām atbildēm. Arī Luksemburga ietilp šajā grupā. Otrakārt, apmierinošas kvalitātes atbildes ir uh, noteikti uh, liederīgi dati, analītiski elementi, bet uh, arī ir būtiski trūkumi. Tas attiec uz Austrum Eiropu, Dienvidu Eiropu un arī uz Vācijas atbildi. Sākumā šķita ļoti kvalitatīva, bet nebija skaidra atsevišķās uh, punktos. Bija uh, Uh, daudz datu atsevišķās atbildēs, bet uh, juridiskā sistēma nebija pamatīgi aprakstīta. Un trešā grupa mazāk. Uh, šis skaits bija neliels, bet šīs atbildes bija labāks nekā cerēts. Bija detalizēti atbildes sniegta uz lielāko daļu jautājumiem, un tā, tā, šāds atbildes tika saņemts no uh, uh, Nīderlandes, Zviedrijas un Somijas atsevišķas dalību valstis uh, atbildēja. izsmeļoši atbildēja, bet bija arī dalībās, kuras atbildēja ļoti formālā veidā. Uh, bet šīs atbildes nesniedz nekādu uh, interesantu informāciju. Mēs strādājam ar pieejamo informāciju, un kā mēs vēlāk paskaidrosim, dalībvalstīm būs iespējas papildināt savas atbildes, vai arī pārbaudīt, vai mūsu veiktā analīze atbilst uh, faktiem būs grūti veikt salīdzinošu analīzi manis minēto iemeslu dēļ, tāpēc, ka ir atšķirīgi formāti, garums, pielikumu skaits, informācijas detalizācijas pakāpe, un arī atbildes nevienmēr ir skaidri uzrakstīts arī attiecībā uz konkrētiem elementiem. Un tagad es došu vārdu Elodijai Tirjonai, lai viņa turpinātu šo prezentāciju. Thank you very much. I will present you. Paldies. Es izklāstīšu sākotnējo projektu novērojumiem. Mēs analizējam nacionālos noteikumus uh, attiecībā uz nodokļu apiešanas un nenomaksas apkarošanu. Tāpat arī mēs analizējam pārkāpumus, administratīvus vai kriminālus. Uh, un arī mēs analizējam pārkāpumu morālo uh, raksturu un kādas sankcijas ir paredzētas likumdošanā. Visi respondenti sniedza visaptvarojošu informāciju par definīcijām un atsauces uz attiecīgajiem juridiskajiem tekstiem un Eiropas Savienības direktīvu iniciatīvām. Visās dalībvalstīs naudas atmazgāšana tiek uzskatīta par no, kriminālu pārkāpumu. Var atšķirties definīcijas, bet tās atbilst Eiropas Savienības likumiem. Mēs atzīmējam pozitīvu saikni starp mūsu konstatējumiem un komisijas ieteikumiem uh, iekļaut krim, naudas atmazgāšanu krimināla likumdošanā. Nodokļu apiešanai lielākā daļa respondentu sniedz eh, detaļas par uh, likumdošanu, diemžēl atsevišķas atsaucās tikai uz kopējo juridisko tekstu un uh, nesniedza vairāk detaļu konstatējam, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi juridiski mehānismi, e, piemērojot e, administratīvas un kriminālas sankcijas. Nodokļu e, nenomaksai šis pārkāpums ir pelēkajā zonā un tikai nedaudzās dalību valstīs ir paredzēta krimināla atbildība. Par ši, šīm daļām runājot mūsu analīzē, esam meklējuši tās politikas, e, kas palīdzētu mums labāk saprast tos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, ko ir iesniegušas dalībvalstis savos iesniegumos. Attiecībā uz administratīvo kapacitāti nodokļu pārkāpumu risināšanā ir norādītas nacionālās prakses. Šajā sakarā varam norādīt, ka dalībvalstīs ir lielas atšķirības attiecībā uz iestikto lietu skaitu, uz to lietu skaitu, kas ir nonākuši tiesas priekšā, spriedumiem Eh, un sankcijām, kā arī atgūtajām summām. Tāpat arī respondenti skaidro savu attiecīgo finanšu izlūkošanas vienību skaitu. Iestiegumos visur ir norādīts, kā dati tiek uzkrāt un analizēts. Turklāt dalībvalstis ir e, sniegušas vismaz datus par konkrētiem gadījumiem un skaidro, kā finanšu izlūkošanas e, vienības e, sadarbojas, lai dalītos ar informāciju. Tāpat ir esam novērojuši to, kā tiek analizēti aizdomīgi transakciju ziņojumi, pēc tam tie tiek nodoti atšķirīgajām kompetentajām struktūrām atkarībā no dalībvalsts. Tomēr, uh, esam atzīmējuši, ka analizētie gadījumi tiek iesniegti valsts prokuroriem vai nodokļu iestādēm, lai tos analizētu turpmāk. Tāpat atsevišķos gadījumos tiek paredzēta eh, soda sankcijas, eh, civilās procedūras vai atsevišķos gadījumos krimināla atbildība, kas attiecas parasti uz nopietnākiem nodokļu pārkāpumiem. E, runājot par finanšu izlūkošanas e, datiem un citiem atsevišķi dalībvalsts ir sniegušas samērā daudz kvantitatīvu un kvalitatīvu datu, bet citas nav sniegušas praktiski nekādu. Līdz ar to mūsu salīdzinoša analīze e, būs samērā ierobežota. Tomēr, mūsuprāt, šie skaitļi šobrīd parāda to, ka PVN krāpšanās nodokļu apiešana un nodokļu nenomaksa ir problēmas, kas tiek veiksmīgi risinātas. Atsevišķas dalībvalstis ir norādījušas ierobežojumus vērsties pret offshore nodokļu pārkāpumiem. Tāpat ir norādīts uz grūtībām risināt atsevišķus pārrobežu nodokļu pārkāpumus Vairākos iesniegumos ir ziņots par grūtībām risināt organizētās noziedzības veiktu krāpšanos. PVN karuseļs, karuseļs it īpaši bieži tiek minēts kā problemātiski šajos gadījumos, norādot, ka šeit būtu iespējams jāveic darbības no Eiropas puses, un šķiet, ka Tā ir e, skaidra problēma ar pārobežu dimensiju atkarībā no e, iesniegumiem. Šeit ir piesaistīta arī organizētā noziedzība. Un Eiropas uh, uh, prokurora uh, iz, amata izveidošana šajā jomā varētu būt vēlama kopumā. Mēs esam. Uh, konstatējuši to, ka um, lai gan vairāk iesniegumi ir ļoti pilnīgi atsevišķos, ir trūkumi. Mēs konstatējam, ka šīs atšķirības arī sakņojas dažādajās nacionālajās likumdošanās un eh, taksācijas mērķos. No vienas puses mēs redzam vairāk Uh, kriminālu sankciju. Tāpat mēs redzam sistēmas, kas ir paredzētas, lai maksimalizētu ienākumu nodošu ziņošanu nodokļu iestādēm. ir dalība valsts ar izdevīgākām un, uh, sistēmām caurskatāmības pieeja arī ir atšķirīga un uh, daudzi aspekti atšķiras pēc administratīvās kultūras. Dalība valstis veltīja nopietnas resursus, lai sagatavotu gada pārskatus attiecībā uz nodokļu pārkāpumus, savukārt dienvidu dalību valstis ir mazāk pievērsušas uzmanību savās, savās administratīvajās tradīcijās. To... Dalībvalstis atšķirīgi atbild uz jautājumiem Eh, saistībā ar Panama Papers un Bahama Leaks. Eh, atsevišķas dalībvalstis bija ar juridiskāku pieju, un eh, citas uzskata, ka šo informāciju nevar sniegt. Tā dalībvalstu ir mazāk. Tomēr mēs redzam, kā visās dalību valstīs informācija tiek analizēta. Kopumā dalību valstis ir sniegušas detalizētas atbildes par iniciatīvām un panākto progresu. Tās, kuras koncentrējas uz caurskatāmību, sniedz statistiku un konkrēti runājot par eh, darbībām, kas ir uzsāktas pēc Panama Papers, apvienotā karalistī, Nīderlanda, Vācija un Francija ir stiegusi visvairāk materiālu. Diemžēl šajā stadijā šķiet, ka atsevišķas dalībvalstis eh, ir informējušas mūs ļoti maz par Panama eh, Papers, un tam varētu būt divi iemesli. Pirmkārt, E, tās vairās ziņot pārāk daudz, otrkārt, tās norāda, ka e, viņi veids pašu savu analīzi, tāpat atsevišķas dalībvalstis sūdzās par grūtībām piekļūt starptautisku apko žurnālistu, izmeklēšanas žurnālistu konsorciju informācijai. Tāpat atsevišķas dalībvalstis ziņo, ka Bahamalīks atšķirībā no eh, Bahamalīks eh, nav izmantojamas. Un visbeidzot, vēl es nevaru pateikt, vai vairākums spanama gadījumu attiecas uz atsevišķām personām vai uzņēmumiem, bet mēs to skatīsim. Pagaidām vad, vadībā izvirzās privātpersonas. Lai palīdzētu mūsu analīzes darbā, mēs esam iecerējuši koncentrēts visus iesniegumus pēc būtības, izveidojot vienu uh, dosie uh, katrai dalībvalstī, apvienot informāciju. Uh, šis attēls jums ir kā piemērs par Somiju. Šajā tekst, formulārā iekļautā informācija ir Somijas sniegta ar visiem pielikumiem, lai risinātu trūkumus un kļūdas transkripcijā. E, šis formulārs tiks nosūtīts atpakaļ attiecīgās dalībvalsts lēmējiestādēm faktu pārbaudēm, un tas dodies iespēju dalībvalstīm sniegt vairāk informācijas. Pēc tam, kad iepriekšējā analīze tiks pabeigta, Mums būs vairāki kvalitātes kontrolas plāni. Pirmkārt, Eiropas komisijas ekspertu grupa um, naudas atmazgāšanas novēršanai un terorisma apkarošanai sagatavos ieteikumus papildus mūsu analīzai. Otrkārt, kā jau kolēģi norādīja, pirmīt būs ārējais neatkarīgais apskats to īstenos Utrehtas universitātes mācības spēks Brigita Ungere. Viņa nod, strādā un pēta Eiropas uh, Savienības nodokļu politiku un strādā pie Eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar nodokļu apiešanu. Viņas pētījums ir publicēts martā. Paldies par uzmanību un es mēģināšu atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Liels paldies par jūsu uzstāšanos, turpin priekšsēdētājs, un vislabākie novēlējumi jūsu kolēģim un viņa ģimenes pieaugumam. Eh, eh, mēs turpinām mūsu otro prezentāciju, kur Tagad uzstāsies doktor Antonijs Mičels no start, eh, startautiskā eh, salīdzināmās kriminoloģijas centra no Monreālas Universitātes Kanādā, un viņš runās par datu salīdzināšanu starp finanšu izlūkošanas vienībām. ir veikts kartēšanas pasākums komisija un tiek eh, skatītas atšķirības kopīgi aspekti un pētījumā ir iekļautas eh, dalībvalsts Francija, pienotā karaliste. And one North American FAU Canada. Un vēl viens, eh, vēl ir eh, salīdzināts darbs, finanšu izlūkošanas vienības Kanādā darbs, un ir ieskicēti kopējie aspekti. Es tagad došu vārdu doktoram Mičelam uz minūtēm 25, eh, atvainojiet, es kļūdījos. Vispirms Mešēra un pēc tam doktors Mičēlī. Esmu Amandīna Šerāra, esmu politiku analīze un pēc pana komitejas mēs esam sagatavojuši pētījumu par finanšu izlūkošanas vienībām. Mūsu pētījums, kā jūs zināt, tika sagatavots martā un tas ir sadalīts divās daļās. Sākotnēja analīze par finanšu izlūkošanas vienībām un esošo likumdošanu. To sagatavojas un sālīdzinoša analīze starp četrām e, finanšu izlūkošanas vienībām Francijā, Pienotajā Karalistē, Kanādā un Šveicē. Vispirms īsi atgādināšu, kas tad ir finanšu izlūkošanas vienība. Tā ir nacionāla aģentūra atbildīga par finanšu informācijas eh, izskatīšanu, analizēšanu un izplatīšanu, lai tai skaitā novērst naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas aktivitātes. Ir izveidotas ziņošanas iestādes saskaņā ar Eiropas Savienības uh, Eh, noteikumiem, finanšu institūcijas, trust kompānijas, pakalpojums sniedzēji, eh, nekustamā īpašuma aģenti un citas eh, juridiskas personas, kas nodarbojas ar īpašumu tirzniecību. Visām ir pienākums ziņot, vai ir aizdomas par naudas atmazgāšanu, vai tāda ir notikusi. Uh, FIV pēc tam analizē saņemto informāciju un vajadzības gadījumā to nodot tālāk kompetentām lēmēju iestādēm. Šajā sakarā es gribu koncentrēties uz pašreizējo situāciju un veiktu visaptverošu kartēšanas eh, uzdevumu FIV platformā, kas koordinē darbu un veids pieredzes un vislabākās prakses apmaiņu starp FIV. Runājot par FIV darbībām, e, kartēšanas uh, Eh, vingrinājums ir devis mums iespēju identificēt galvenos izaicinājumus. Pirmkārt, nacionālā līmenī sadarbība starp FIV un nodokļu iestādi nav vislabākā, ir atsevišķi ierobežojumi šajā jomā un situāciju var uzlabot. To var panākt izstrādājot administratīvās vienošanās, saprašanās eh, memorandus, uh, Eh, uzlabojot informācijas apmaiņu, novēr, novēršot darba dubultošanos un maksimizējot nodokļu atbilstību. Otrkārt, nacionālo datu bāzu trūkums par banku tu, kontu turētājiem arī ir nopietna problēma centrāls banku kontu reģistrs nav izveidots visās dalībvalstīs. Ceturtā MLA direktīva mudina dalībvalstīm izveidot šādu reģistru, bet tas nav pienākums. Runājot pār piekļuvi. Eh, bi direktīvai dalībvalstīm vēl ir trīs mēneši. Concerns cooperation between FIUs at EU level, the differences found... Atšķirības, kādas pastāv, nereti rāda šķēršļus informācijas apmaiņai. Šāda informācijas apmaiņa var tikt noraidīta tad, kad attiecīgais pārkāpums, kur sakarā ir Eh, pieprasīta eh, eh, sadarbība netiek vienādā veidā krimināli skatīts valstīs, kas pieprasa un valstī, kas izskata. Atsevišķi aspekti naudas atmazgāšanas direktīvā ir jātransponē šī gada jūlijā, un tie norāda uz konkrētiem uzlabojumiem. Pirmkārt, uzlabot termiņus, iesaistīt vairāk bankas un finanšu institūcijas, tāpat arī tas skaidro, ka atšķirības ne apgrūti ir informācijas apmaiņas iespēja, tāpat arī informācija ir jānodot citai dalībvalstī. Bez tam ir iespēja izmantot visas eh, vietējās pilnvaras. Šiem prasībām ir jātiek pienācīgi īstenotām. Runājot par vispārīgo ietvaru Jāatzīmē, ka komisija ir iesniegusi direktīvas priekšlikumu decembrī. Tā mērķis ir stiprināt harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī, runa ir par naudas atmazgāšanu un saistītiem pārkāpumiem. Un tagad dosim vārdu uh, doktoram Antonio Miseram, kurš sniegs vairāk informācijas par uh, Eh, tiem šķēršļiem, ar kuriem viņi galvenokārt saskaras, un kā šis darbs notiek kopumā. Paldies, ir eh, liels prieks būt šeit un prezentēt šo pētījumu pēc man grūtā nakts pārlidojuma. Un eh, šis pētījums ir veikts ar divi, kopā ar diviem maniem kolēģiem par FIU lomu cīnoties Uh, ar tā saukto netīro naudu, kā tas ir devēts uh, trīs tiesību aktos Eiropas Savienībā. Tātad te pārsvarā ir ar nodokļiem saistītie noziegumi. Sākšu ar to, ka veikšu īsu vēsturisku atskatu, lai censtos saprast, kāda ir loma, kāda ir izaicinājuma, ar kur saskatās finanšu izlūkošanas vienības, ja FIU. Varētu teikt, ka šīs FIU ir galvenās eh, valstu iestādes cīņai pret tā saukto netīro naudu. Ja mēs vēlamies saprast viņu lomu, prakses, problēmas, ar kurām tas saskaras, mums ir jāsaprot, kas īsti ir šī netīrā nauda. No pirmās direktīvas 91. gadā līdz pēdējai, kas tika pieņemta pirms pāris gadiem, netīrā nauda eh, kā jēdziens ir ievērojami attīstījies. Pirmajā direktīvā uh, ar to tik domāt e, narkotiku nauda. Šobrīd tas tiek attiecināts uz jebkurām nelegālām naudas plūsmām, sakot no narkotiku naudas, terorismu finansēšanai, korupcijai izmantota nauda un tā tālāk. Tas uh, arī maina to uh, lomu, kas ir finanšu izme, izme, uh, izlūkošanas vienībām. Kā jūs saprotat, eh, šīs pārkāpums ir atkarīgs no iepriekšēja nozieguma, pēc kura ir nepieciešams atmazgāt šos līdzekļus. Tagad tas ir atkarīgs noziegums vai izrietošs. Sākumā FIU tika izveidoti, lai cīnītos pret eh, narkotiku noziegumu rezultātā um, atmazgātiem līdzekļiem. Šobrīd uh, tas tiek izmantots arī, uh, lai cīnītos pret jebkura veida nelegālām finanšu plūsmām. Tā kā ir ievērojama atšķirība. Nesen iekļaujot arī nodokļu nemaksāšanu, tas ir liels izaicinājums, jo vēsturiski kopš 90. gada sākumā šie nodokļu jautājumi bija izslēgti. Un tas tika interpretēts bieži vien kā selektīva iecietība. Un pirmais uzdevums ir tieši padarīt e, nodokļu noziegumus pār e, kriminalizētiem noziegumiem. Otra lielā izmaiņa un e, tieši attiecībā uz uh, finanšu izlūkošanas vienību darbu ir mainīt ko, to, ko, kas tiek saprasts ar finanšu izlūkošanu. Jo loģika ir sekot eh, nelegāls naudas izcelsmēji, bet attiecībā uz eh, nodokļu noziegumiem ja tur ir atšķirība, jo uh, avots bieži vien šādai naudai var būt legāls, bet tas, kā viņa tālāk tiek izmantot, lai nemaksātu nodokļus, jau padara to par nelegālu. Līdz ar to ir jākoncentrējas uz izcelsmi, avotu, bet arī uz izmantošanas tālākiem mēķiem. Protams, ka šī domāšanas e, veida maiņa nav saistīta tikai ar e, nodokļu nemaksāšanu, bet arī ar terorismu finansēšanas apkarošanu 2001. gadā, jo arī tur uh, naudai, terorismu finansēšanā var būt legāli avoti, bet nelegāls pielietojums. Par terorismu finansēšanas ietekmi. Mēs visi zinām, ka te, šī fenomena iekļaušana atstāja lielu ietekmi uz naudas atmazgāšanas apkarošanas sistēmu. Ir arguments, kas saka, ka terorismu finansēšanas apkarošanas e, nolūkā FIU saņēma daudz resursu, jaunas pilnvaras e, un arī cilvēku resursus. Tas tiek prezentēts kā ievērojams e, sasniegums cīņā pret finanšu noziegumu. Tas ir viens no argumentiem, kas tiek minēts, lai cīnītos pret nelegālo šim netīrām naudas plūsmām, aizbildinoties ar cīņu pret terorismu, mēs varam sekmīgi uh, piesaistīt papildus resursus, bet ir arī arguments, ka cīņa eh, aizbildinoties ar terorismu finansēšanas apkarošanu nozīmē to, ka visa uzmanība ir vērsta tieši terorismu apkarošanai, un tas apdraud citus eh, noziegumu veidu apkarošanas eh, efektivitāti. Un Es vēlos vienkārši norādīt, ka ir atšķirīgi viedokļi debats, varētu teikt, par to, cik lielā mērā tiek monopolizēti e, resursi, apkarojot vienu noziegumu veidu uz citu noziegumu rēķinu. Tā kā jūs redzat slaidā, jūs redzat, ir mainījies tas, ko nozīmē FIU. Viņi ilgi, ilgu laiku paziņoja, ka ir naudas atmazgāšanas apkarošanas vienība. Šobrīd viņi jau sevi devē par uh, Eh, tādam plašu profila finanšu noziegumu apkarotājiem, un tā ir ievērojama evolūcija. Pārējo prezentācijas daļu es koncentrēšos uz trīs pamatfunkcijām FIU. Pirmkārt, informācijas ievākšana, tālāk informācijas analīze, un treškārt, šīs finanšu izlūku informācijas izplatīšanu un apskatīšu katru no šiem elementiem atsevišķi. Tātad, pirmais - informācijas ievākšana. Kā jūs zinat, finanšu transakcijas ziņojums, viņi, eh, ko FIU saņem no ziņošanas iestādēm, kā jūs zināt, lielākoties tās ir finanšu iestādes, jeb bankas. Lielākoties šie ziņojumi ir saistīti ar aizdomīgām transakcijām. Tātad modelis, kas balstās uz aizdomām. Gan attiecībā uz naudas atmazgāšanu, tas viss ir e, jāziņo FIU. Pieminēju finanšu iestādes, bet tur būtu arī, piemēram, citi e, dalībnieki, kā juristi. Kā tas slaidē norādīts, ziņošanas e, vienības ir finanšu un drošības saskarne Lielākoties viņi ir finanšu pakalpojumu un finanšu konsultācijas sniedzēji. Tie nav drošības pakalpojumu sniedzēji vai policijas pakalpojumu sniegšana. Viņu bizness balstās finanšu jomā, nevis drošības jomā. Viņiem tā ir problēma, un tas, kā viņi saprot cīņu pret netīro naudu, ir tieši saistīts ar šo pamatojumu. Tas arī saistīts ar mūsu iepriekš veikto darbu šajā jomā. Finanšu iestāžu galvenā loma ir aizsargāt sevi. Ta, šajā gadījumā no regulātoriem, nevis no noziedzniekiem vai teroristiem. Viņi vēlas, lai viņus uzskatītu par tādiem, kas pilda prasības, lai aizsargātu sevi pret finanšu sankcijām. Un šeit ir ievērojama problēma saistībā ar uh, Eh, jēdzienu, kas ir defensive reporting. Tātad tiek ziņots par transakcijām, balstoties uz aizdomām, bet ar domu aizsargāt sevi no finanšu riska vai eh, juridiska riska, ka viņi tiek atzīti par tādiem, kas nepilda prasības. Un tas varētu nozīmēt, ka viņi, piemēram, ziņo par daudz, kā tas bijis apvienotā karalistē, Katru reizi, kad vien ir šaubas, viņi labāk noziņo, lai tik būtu drošībā. Tā, bet tas atstāja ietekmi uz FIU darbu, jo tiek radīts e, vairāk trokšņa nekā jēdzīgas informācijas, kas ļauj cīnīties, piemēram, pret e, nodokļu nemaksāšanu. Otra iespēja, ka šeit varbūt risks ir ziņot par maz. Tieši pretējais tātad, to mēs redzējām Šveicē. E, tiek ziņos tikai tad, kad vairs nepaliek nekādas citas iespējas. Piemēram, jūsu klients uh, tiek parādīts ziņās, uh, kad ir skandāls, kā Panamas uh, eh, dokumentu noplūde, un tad jūs ziņojat, lai jūs netiesātu reizē ar jūsu klientu. FIU ilgu laiku. No nu, finanšu iestādes atvainojas ilgu laiku, meklē kompromisus, sakot, ka mēs vēlamies apkarot naudas atmazgāšanu, jo tas saistīts ar kontrabandistiem, terorismu finansēšanu un tā tālāk. Bet tā ideja bija neiekļaut leģitīmus politikas un ekonomikas dalībnieks, kas veic nelegāls darbības, piemēram, nodokļu nemaksāšanu. Tā kā viņiem, protams, ir problēma, kā to konstatēt un kā veikt šo uh, ziņošanu no aizsardzības pozīcijām. Uh, Tālāk jūs redzat, ka ziņošanas pieredze ir atšķirīga, pra, šī praksa ir atšķirība. Pamatsistēma balstās uz aizdomām. Un e, starp valstīm ir atšķirība. Tiek atšķirīgi interpretēts, e, ko nozīmē aizdomas. Pamatotas, kvalificētas aizdomas un tā tālāk. Un, protams, e, atšķira šī izpratne, kad ir jāziņo, kad nē. Un tas nozīmē, ka atšķiras arī informācija, kas tiek eh, ziņot. Daudzām valstīm ir automātiska ziņošana, kas balstās uz eh, naudas summām, kā sliekšņu vērtībai. Un tas ir četros gad, gadījumos, piemēram, ārpus eh, Eiropas Savienības, Kanādā ir īpaši. Visas elektroniskas transakcijas, kas pārsniedz 10 tūkstošu dolāru, vērtībā tiek automātiski nosautīts eh, fuel. Tas nozīmē, ka pagājušajā gadā Kanādā 24 miljonu transakciju tika paziņotu. Viens vai divi tūkstoši balstoties uz aizdomām un pārējiet pārsniedzot šo slieksni. Kā tas palīdz cīņā ar eh, nodokļu nemaksāšanu? Tas tiek uh, vismaz Kanādā klasificēts kā pozitīvs pasākums, jo ziņošanas iestādes, finanšu iestādes, viņām ir jāziņo šie, par šiem banku pārvedumiem, eh, kas pārsniedz 10 tūkstošu dolāru tiešā veidā FIU un tiešā veidā arī nodokļu administrācijai. Tā kā šīm iestādēm ir uzreiz pieeja eh, šādai informācijai. Tālāk kas attiec uz otro FIU pamatfunkciju - informācijas analīzi. Saņemot eh, ziņojumu par aizdomīgām transakcijām, kā viņi veic savu darbu, lai eh, analizētu datus un pārvērstu šo informāciju finanšu izlūkdatos. Šeit, protams, atšķirība starp eh, modeļiem FIU, kā, kā viņi darbojas. Vienmēr ir juridiskais modelis, policijas modelis un administratīvais modelis vēlos apgalvot, ka status ir svarīgs, bet ir arī daudz citu atšķirību. Piemēram, arī pie dažādiem FIU, kas izmanto vienu modeli. Viena liela atšķirība ir piekļuve nacionālām datubāzēm un centrāliem reģistriem. Tas var ļoti atšķirties starp dažādiem FIU, pat ja viņi abi ir administratīvi vai abi ir policijas Es pieminēšu to vēlreiz runājot par šķēršļiem starptautiskā sadarbībā. Otra lieta ir šī pretestība starp eh, diviem mod modeļiem - datu re repozitorija modelis un analītiskais modelis. Pirmajā gadījumā FIU var tikt uzskatīt kā viena liela datu bāze, kurai var piekļūt tiesību sargājušos iestādes. Kā tas ir apvienotā karalistē? Ir daudzi uh, dalībnieki, kas var piekļūt tiešā veidā FIU datubāzēm, bez specifiskas analīzes, tāpat arī ASV ir. Policija, piemēram, var veikt eh, meklēšanu FIU datubāzē tiešā veidā, bez FIU veiktas analīzes. Tā tas nav analītiskajā modelī. Uh, Tur nekad netiek sniegt tieši piekļuve datubāzei. Tiesību sargājušie partneri saņem tikai analīzes gala produktu, finanšu izlūkdatus, kur sagatavojas FIU. Un šeit starp šiem modeļiem ir liela atšķirība. Vai piešķirt eh, piekļuvi tiešā veidā visiem partneriem, izlūkdienestiem, policijai, nodokļu pārvaldei, vai uzticēt šo misiju FIU, veikt datu analīzi un tad izplatīt šo informāciju. Attiecībā uz trešo pamatfunkciju - informācijas izplatīšanu, tātad sūtīt finanšu izlūkdatus saviem partneriem, lai apkarotu konkrēts noziegumus. Bija pavisam vienkārši jautājums, kas ir šādu izlūkdatu klienti, kas ir šie galvenie partneri, kas saņem FIU darba augļus. Un starp valstīm tas ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, Šveicē Tikai prokuratūra saņem šo informāciju. FIU tika uzskatīt par tiesu uh, sistēmas operatīvo daļu. Citur tas ir atšķirīgi. Viņi ir sūtīti informāciju izlūkdienestiem, policijai, nodokļu pārvaldei un tā tālāk. Tā tas ir Francijā, piemēram, un zināmā vērā arī apvienotā karalstē. Nu, ir divi modeļi, tātad vai nu tikai prokuratūras darbam, jeb to var izmantot arī citi. Otrs no būtiskajiem elementiem ir šī atšķirība starp proaktīvu informācijas atklāšanu un reaģējošu informācijas atklāšanu. Piemēram, viņi saņem ziņojumu FIU par eh, aizdomīgiem darījumiem, viņiem tas ir jāanalizē, vai viņi to proaktīvi sūta partnerim kuram viņaprāt tas ir nepieciešams zināt, vai arī viņi gaida, kad šis partneris pieprasīs informāciju. Tur ir tā atšķirība. Kanādā tas ir reaģējoši. Viņi veic meklēšanu datubāzē attiecībā uz to, ko partneri prasa. Ja partneri prasa par konkrētu noziegumu veidu informāciju, tad viņi to atradīs, bet citu viņi nemeklēs, jo nav pieprasījumu. Un tas ir arī tas galvenais, ar ko atšķirās uh, situācija Tātad, ja par nodokļu noziegumiem nekas netiek prasīts, tad viņi arī neko par šo noziegumu veidu nesūtīs. Tur ir tā atšķirība starp proaktīvu un reaģējošu pieeju. Un tagad attiecībā joprojām uz, uz informācijas izplatīšanu, bet eh, tieši eh, attiecībā uz starptautisko sadarbību. Pavisam īsi uh, lai varētu pabeigt prezentāciju par šķēršļiem. Šeit ir divi galvenie komunikācijas kanāli. Startautiskais, piemēram, saistībā ar Egmontu grupu. Viņi, teiksim tā, būs startautiskā organizācija. Vairāk kā 152 FIU, kas ir Egmonta grupa, un Egmonta Secure Web, kas ir drošs veids, kā apmainīties ar informāciju saistībā ar eh, konkrētiem finanšu eh, nodokļiem. FIU net ir eh, jūsu ekvivalents. Kāpēc ir vēlme sadarboties? Jo informāciju var saņemt par aizdomīgiem darījumiem, un tu redz, ka tur ir startautiskais elements. Tādēļ tiek prasīts citiem partneriem, vai ir kāda papildu informācija. Vai uh, tiek saņemts konkrēts pieprasījums nacionāla līmenī no tiesību sargājušiem partneriem, un tad ir skaidrs, ka ir jāsako naudai ārzemēs, lai saņemtu šo informāciju. Galvenā atšķirība starp Egmont grupu un FIUNET ir tas, cik sarežģīti. FIUNET ir daudz smalkāk eh, izveidots, tur ir iespējams tiešā veidā saņemt informāciju, un nodrošināt daudz reģionālu, daudzpusēju sadarbību, ne tikai divpusēju. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ir tīpaši attiecībā uz e, Eiropas Savienību. Un noslēgumā, ja atļausiet, par šķēršļiem. Kāds ir galvenās problēmas saistībā ar starptautisko sadarbību starp FIU? Pirmkārt, trūkst spēja reaģēt uz starptautiskiem pieprasījumiem. Tur divas lietas jāpiemina. Pirmkārt, dažas FIU vienības eh, nevar tiešā veidā iegūt eh, informāciju no ziņošanas iestādēm, ja viņu datu bāzē nav konkrētas informācijas par aizdomīgiem darījumiem. Piemēram, Francija prasa apvienotā karalistē informāciju. Šajā gadījumā apvienotā karaliste saka, mēs nevaram prasīt bankai šo informāciju, jo neesam eh, saņēmuši par šo lietu nekādas ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. Uh, Eh, tas varbūt nav patiesi attiecībā uz apvienoto karalisti, bet, piemēram, Šveici. Tātad, ja datu bāzē nacionāla līmenī viņiem nav par aizdomīgiem eh, gadījumiem ziņot šādiem, tad viņi nevar prasīt eh, ziņošanas iestādēm par to ziņot. Un arī kapacitāte atšķiras starp noziegumu veidiem. Ir divi FIU, piemēram, kas eh, labi sadarbojas par eh, no, narkotiku naudu, bet ne par nodokļu noziegumiem. Tā kā arī tur ir liela atšķirība, tā ir problēma. Kas attiec uz spontānu informācijas eh, izplatīšanu Eiropas Savienībā, arī tas tika atrunāts pēdējā ceratajā direktīvā. Tātad pamatā. Ja kāda valsts saņem ziņojumu par aizdomīgu darījumu, kas saistīts ar citu valsti. Ideja būtu tāda, ka būtu automātiski jānosīta eh, šī, šī informācija citā valstī, bet tas nenotiek šobrīd. Viņi saka, ka tas uz mūsu valsti neatiecas, tas lai paliek datubāzē. Viss punkts. Spontāni, automātiski nekāda informācijas nosūtīšana nenotiek uz citu valsti, kas tur ir minēti, tīpaši, ja tas saistīts ar nodokļu nemaksāšanu. Un pēdējais elements uz uh, ierobežojumu izmantot finanšu izlūku datus, mēs redzam bieži vien problēmu saistībā ar piekļuvi informācijai. Gan saistībā ar patiesā labumu guvējiem, centralizētiem reģistriem, banku un turētājiem. Taču arī runa par finanšu izlūku datu izmantošanu. Dažas valstis saka, jā, jūs, mēs izmeklēsim noziegumus, bet šo informāciju nevarat izmantot, kam vien jūs gribat, piemēram, lai eh, varētu veikt vajāšanu attiecībā uz citiem noziegumiem. Tātad šeit svarīgi runāt par to, eh, kā tiek izmantot finanšu izlūku datu saistībā ar šo noziegumu apkarošanu. Ar to arī viss. Paldies. Very, uh, Liels paldies par šo ļoti saturīgo prezentāciju un uh, došu vārdu deputātiem. Mēs noteikti pievērsīsimies atsevišķiem punktiem konkrētajās prezentācijās. Vispirms vārds mūsu līdzreferentiem, vispirms Kalfort kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo izsmeļošo uzstāšanos. Vēlos sākt ar pēdējo prezentāciju par finanšu izlūkošanas vienībām Tas uh, mums ir ļoti būtisks jautājums. Jūs uh, uh, stāstījāt par pētījumu. Vai jūs varētu cīkāk pastāstīt mums? Tātad jūs minējāt trīs galvenās problēmas šīs vienības sadarbībā ar nacionālām iestādēm. Šīm vienībām ir dažādas pilnvaras uzraugot uh, finanšu sektora bankas, citas uh, finanšu izlūku vienības to nevar darīt. Uh, tālāk uh, ir noziedznieki, uh, nodokļu nemaksātāji, kas izmanto finanšu sistēmu, lai atmazgātu naudu, un šī finanšu sistēma atvieglo šādiem cilvēkiem uh, dzīvi lielā mērā. Vai jūs varētu par uh, Eh, sīkāk pastāstīt par galveno punktu, par finanšu izlūkošanas vienības izveidi Eiropas Savienības līmenī, vai tas palīdzētu atrisināt šīs pretrunas, eh, neatrisinātās jautājumus attiecībā uz efektivitāti un finanšu izlūkošanas vienību lomu no šiem salīdzinošiem pētījumiem, vai jūs konstatējat, kādu pieeja Eiropas Savienībai būtu uh, īstenojumu, lai efektīvi darbotos. Jūs jau pieminējāt Egmont grupu, kas pastāv, bet uh, vai uh, šāda Eiropas Savienības finanšu izlūkošanas vienība tad spētu īsva, uh, noskaidrot, kā noziedznieki izmanto finanšu sistēmu un saistīts jautājums. Tālāk jūs stāstījāt par dalību valstu aptauju par atbildēm, par pētiem. Nu, dā, kā Dānim man tā bija nedaudz uh, neērti, ka Dānijas varas iestādes nesadarbojas atbilstošā veidā. Es gribētu zināt, kāds ir iemesls, nu ne tikai runājot par Dāniju, bet kopumā, kā mums to visu darīt efektīvāk. Nu, mūsu komiteja jau to ir vairāk kārt mēģinājis, bet, nu, izskatās, ka Ne jau tādēļ, ka nav izpratnes par šo jautājumu, tā tas ir, bet, uh, nu, varbūt nav izpratnes par to, kā, š, cik svarīgs šis jautājums mums ir, šis darbs mums ir, nu, valstis kā Dānija, uh, kas nesniedz uh, saulēcīgi atbildīt, kā nesaprot, kas tiek prasīts, nu es nezinu, varbūt mums skaidrāk ir jāsaka, par ko ir runa. Paldies. Jā, pa, nu varbūt varētu arī pa telefonu dažām personām piezvanīt Dānijā, lai noskaidrotu šos jautājumus, jo mūsu laiks ir ierobežots, mums tikai trīs minūtes katram jautājumam. Paldies par Eiropas Savienības finanšu izlūkošanas vienību. Tas, manuprāt, bija galvenais jautājums. Zināmā mērā jums jau šāda vienība ir. F IU tīkls, nu to varētu uzskatīt par tādu finanšu izlūkošanas vienību. Šis FIU net, tas ir finanšu izlūkošanas vienības sadarbības tīkls, notiek uh, informācijas apmaiņa, nu kas šobrīd jau ir iespējams, var uh, iztenot automātisko salīdzināšanu, teiksim, valsts daļu savas e, datu bāzes padara pieejam citām dalību valstīm, izmantojot noteiktus filtrus. Filtrus un tad ir pieeja šai informācijai, un ja arī citas valstis tā rīkojas, tad var noteikt saistību starp šiem datiem, un tādā veidā var īstenot starptautisko sadarbību šeit ir potenciāls īstenot informācijas aptauju, apmaiņu. Šobrīd tā tas nā, nenotiek. Daži spēlētāji to vēlas panākt, dažiem ir uh, tāda rezervēta attieksme, jo šobrīd šī vienība ir Eiropol paspārnē un ir nedaudz bailes no tā, ka šī FIU eh, Eiropas līmenī varētu politizēta tikt vai uh, nonākt uh, tiesu varas pārziņā. Uh, Kaut gan, prot, eh, no, eh, nodokļu noziegumi nav gluži viņu pilnvaru lokā. Jā, ir runa par naudas atmazgāšanu, bet eh, šeit tiek tātad netik daudz strādās pie nodokļu noziegumiem, bet pie citiem jautājumiem ir runa arī par to, kāds sasauc ar nelegālo migrāciju, nu, bet jāsaka, šāda vienība patiesībā jau pastāv Eiropas Savienībā. Tagad. Jā, lūdzu, atbilde par Dāniju. Mēs eh, marta beigās mēs. Uh, aicinājām tās dalību valstis, kuras nebija sniegušas atbildes, to darīt līdz aprīļa beigām. Tās bija Dānija, Horvātija, Spānija. Nu, ja jūs varētu mums palīdzēt arī ar saviem kontaktiem, tad būtu ļoti labi. Pēters Jāzeks ir mūsu otrs līdzreferents mūsu komitejā, un es aicinu uzdot uh, īsus jautājumus. Paldies! Nevaru atturēties no vispārēja rakstura komentāru izteikšanas. Kolēģis jau te tā kā norādīja uz tādu, šis kolēģis jau ir aizgājis prom tātad uz tādu sastingušu centralizētu sistēmu, bet nu reālā aina izskatās gluži pretēji. Uh, Eiropas Savienība ir tāda uh, ļoti elastīga uh, struktūra, un uh, tās locekļi var diezgan brīvi rīkoties. Nu, to mēs, kā mēs dzirdējām, ka šī situācija ar dalību valstu atbildēm uz šo anketu ir ļoti satraucoša. Tas nozīmē, ka dalību valstis nav nemaz tik gatavi sadarboties ar mūsu komiteju, pietrūkst grības un uh, arī eh, šie, šie dati netiek sniegt un informācija netiek sniegta. Turklāt apstiprinās, ka dalību valstīm ir ļoti atšķirīga pieeja, kā risināt šos mm, mūsu pētītos jautājumus. Tāda situācija ir nu, diezgan sarežģīta. Cerams, ka mums uh, būs ieteikumi, kā to uzlabot. Tālāk par eh, sadarbību ar nacionālajām nodokļu iestādēm eh, un finanšu izlūkošanas vienībām arī tā nav optimāla dalība valstīs. Gribētu jautāt, kādas ir galvenās problēmas, kā tās varētu atrisināt, un kura valsts varētu būt tas pozitīvais piemērs, eh, no kur varētu mācīties. Paldies! Trīs minūtes atbildēji. Jā. Es vēlējos atbildēt par finanšu izlūkošanas vienībām un nodokļu administrāciju, balstoties uz uh, mūsu gatavoto ziņojumu. Mēs at, runājam par dažādiem sadarbības veidiem starp FIV un nodokļu administrāciju. Tika uh, Eh, kolēģis Antonijs runāja par to, ka eh, tiek ziņots par aizdomīgākiem darījumiem, un šo informāciju izmanto ne tikai FIV, bet arī citas uh, iestādes, uh, kuras uh, izmeklē līdzīgu informāciju. Mūsu ziņojumā mēs balstāmies uz uh, citu ziņojumu, ko ir sagatavojusi ESAO, kur ir analizēti dažādi nacionālā līmeņa sadarbības nodaļas starp FIV un nodokļu administrāciju. Un, Uh, tur ir uh, interesants secinājumi par to, kā uzlabot pastāvošos modeļus, uh, kā uzlabot sapratni starp šīm iestādēm vai uh, norīkot uh, sakaru virsniekus vai nu, pārstāvjus finanšu izlūkošanas vienībās un nodokļu administrācijā, tāpat organizēt apmācību FIV un nodokļu administrācijas darbiniekiem. Tā tad ir iespējas uzlabot darbu. Un tas ir aprakstīts mūsu ziņojumā. Antonī, vai jūs vēlaties ko piebilst? Jā. Yeah. Šī sadarbība tiešām ir svarīgs punkts. Tās problēmas sadarbībā starp FIV un nodokļu administrāciju vienmēr ir tāda, nu, metafora izmantota. Sākumā bija Ķīnas mūris, tagad ir palicis tikai Berlīnas mūris, kas šķir FIV un nodokļu administrāciju. Tas sakāms par Eh, informācijas apmaiņa. Tālāk eh, cīņa pret naudas atmazgāšanu, tas sākumā bija saistīts ar organizēto noziedzību. Un eh, šis domāšanas veids ir saglabājies finanšu izlūkošanas vienībās, bet nodokļu administrācijā ir cita pieeja, un tādēļ arī ir grūti sadarboties. Tātad galvenais, galvenā problēma šeit ir administratīva, profesionāls, kultūras uh, Uh, atšķirības starp šīm struktūrām. Paldies! Nākamais runātais Darjošs Ruzatī, ETP grupa. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties mūsu runātājiem, viesiem par interesantiem secinājumiem, kas izdarīti balstoties uz pētījumiem. Man pirmā reakcija uz jūsu teikto varētu būt šāda nu, pārsteidzoši maz harmonizācijas ir starp dalību valstīm attiecībā uz modeļiem, darbību, procedūrām, informācijas aptvērumu, runājot par sadarbību starp finanšu izlūkošanas vienībām. Un šī daudzveidība attiecas arī uz sadarbību starp uh, šīm vienībām un nodokļu administrāciju. Un Es gribētu zināt, kā šādā situācijā Eiropas komisija spēja pārbaudīt, kā tiek īstenota eh, direktīva naudas atmazgāšanas apkarošanai. Kā mēs varam būt pārliecināti par to, ka dalību valstis izpild minimālos standartus attiecībā uz eh, šaubīgu darījumu uzraudzību, kā šīs plūsmas vispār var konstatēt tik eh, ļoti uh, daudzveidīgā e, tiesiskā un administratīvā ietvarā, kāds pastāv dalību valstīs. Un kādā mērā mēs varam būt pārliecināti par to, ka šī direktīva tiešām ir īstenota atbilstošā veidā, kas garantētu mērķu, izvirzīto mērķu sasniegšanu. Nākamais jautājums. Tā kā ir Eh, šāda mozaīka, šāda daudzveidīgas eh, struktūras, eh, nu, tad rodas iespējas, ka atsevišķās valstīs ir vieglāk veikt tādas nelegālas darbības, nemaksāt nodokļus, un par to liecina arī uh, Eh, Panamas dokumenti dažas valstis šajos datos parādās biežāk nekā citas. Nu tā, tad, ja tā tas ir, tad iepriekšējā uh, diskusiju panelī izmantotā metodika, kur tiek aprēķināti zaudējumi, ko nodara šīs nelegālās uh, transakcijas un uh, nesaņemtie nodokļu ieņēmumi Tātad šīs ekstrapolācijas uz citām valstīm, nu, būtībā kļūst bezjēdzīgas, jo ir institucionālais ietvars atšķirīgs un līdz ar to arī šie šīs īpatsvars uh, zaudētiem nodokļu ieņēmumiem būtu atšķirīgs dažādās valstīs. par pirmo jautājumu. Jūsu komentārs par harmonizācijas trūkumu un par to, kā pārbaudīt direktīvas īstenošanu. Un vēl varētu jautāt arī par to, cik efektīva šī direktīva ir. Nu, šeit arī ir divi jautājumi. Pirmkārt, vai uh, ir atbilstība, vai šīs vienības pilda savus pienākumus. Nu, tas būtu tāds tehniskās atbildības jautājums, vai jūs saņemat informāciju, vai to analizēt, vai to izplatāt, bet runājot par efektivitāti, šīs debatas ir tikpat cenas kā cīņa pret netīro naudu. Ko, kā, kad var teikt, ka šī cīņa ir efektīva? Nu, ir valstis, kuras saka, mēs saņemam 400 tūkstošus ziņojumu gadā, uh, Mēs darbojamies daudz efektīvāk nekā Šveica, kas saņem tikai 2000 ziņojumus, bet šveicieši teiks, mēs saņemam tikai 2000 ziņojumus, bet darbojamies ļoti efektīvi. Mēs izplatām 80% informācijas, bet tas ir saistīts arī ar šo defensīvo ziņošanu, kad šīs uh, lieta jau ir nonākusi presē, tad, protams, tiek sniegt ziņots un ziņojums, un tad līdz ar to arī notiek krimināla vajāšana visā šais lietās. Tālāk, kā konstatēt, kas ir efektīvi, kas nav, var runāt, protams, par uh, to, cik daudz gadījumos ir uzsākt krimināla vajāšana, bet šeit jau ir uh, runa par izlūkošanu, šeit nav runa par tiesu iestādi. Tā tad uh, arī līdz ar to izvērtējumam ir jābūt atšķirīgam. Nu, varbūt tāds tehniskas atbildības kritērijs nu, ir grūti šo, šo darbu izprast, jo šeit ir gan, gan netīra nauda, gan teroristu finansējums, ir tik daudz dažādu elementu, un uz šo jautājumu atbildēt ir ļoti grūti. Otrs jautājums bija saistīts ar metodiku. Yeah, it's related a bit. <laughs> Jā, nu nedaudz ir šie jautājumi saistīti. Mēs savā pētījumā analizējam visas dalību valstis, bet kā jūs norādījāt, nu, Mēs arī šīs aptvērums ir zināmā mērā ierobežots. Mēs uh, skatāmies uz šīm vienībām, to sastāvu, liet, arestu skaitu, noteiktām sankcijām. Nu, mēs nevaram teikt, ka šāds skaitlis liecina par efektīvu darbību, un tāds skaitlis nē, un, bet mums ir informācija par visām dalībvalstīm. Rozātīkungs. E, mums tika prezentētas aprēķini par potenciāliem zaudējumiem no nesamaksātiem nodokļiem. Uh, un šī informācija nebija saņemta vis no visām dalību valstīm, bet no atsevišķām dalību valstīm, un pēc tam tas viss tika ekstrapolēts uz visu Eiropas Savienību. Bet tā kā uh, pastāv tik lielas atšķirības uh, starp institucionālām struktūrām dalību valstīs, nu tad šīs pieņēmums varētu būt apšaubāms. Nu, uh, um, šī uh, laikam nebija tā joma, pie kā jūs strādājāt, es ierosinu varbūt noturēt atsevišķu diskusiju ar pētniekiem, kuri mūs informēja par pirmo ziņojumu. Tagad vārds uh, Salamona Gērikungam. Paldies, turpinoši svāņu valodā. Es gribēju pateikties runātājiem par izklāstu un uzdot trīs jautājumu. Pirmais no tiem ir saistāms ar kolēģi sacīto. to jo gan Džozatīkungs, gan arī Alde pārstāvis sacīja, ka ir lielas atšķirības starp mūsu valstīm Eiropas Savienībā un dažādas iespējas veidot eh, finanšu apmaiņas. Un man ir iespējas, ka mums Eiropas Savienībā, Eiropas komisijā trūkst vienotas uzraudzības uh, sekošanas visām nacionālajām fiskālajām politikām. Iespējams, ka šis jautājums nav adresējams jums, taču mēs vēlamies zināt, jo tas varētu būt mūsu komitejas ieteikums, ja mums ir jālūdz komisiju izveidot kontrolas uzraudzības vienību, informācijas vienību, kas dotu iespēju efektīvākā veidā uh, veikt informācijas apmaiņu un mūsu likumdošanām, kas ir tik atšķirīgas fiskālajā jomā. Otrais jautājums. Tad, kad FIV e, e, saskaras ar neskaidru miglainu administrāciju, kas nesadarbojas, vai ir vairāk mm, respekta pret FIV vai ierastajām nodokļu aģentūrām, vai FIV saņem atbildi kooperatīvākā veidā no neskaidrajām eh, fiskālajām telpām, un treškārt, vai jūs no savas pieredzes varētu pastāstīt attiecībā uz netīro naudu, kas 80% no līdzekļiem, kas apgrozās Eh, fiskā nodokļu paradīzēs eh, nāk no eh, noziedzības un tikai 80 nav saistāmi ar noziedzīgo pasauli. Vai šis ir pareizi aprēķināts skaitlis? Paldies! Paldies! Vārds atbildēji. Paldies par uzdoto jautājumu un komentāru. Pirmkārt, attiecībā uz sadarbību starp starp FIV un neskaidraģām nodokļu valstīm. Šeit ir vairākas situācijas. Pirmkārt ir ar Panama Papers gadījumā. Tā ir eh, problēma identificēt eh, saņēmēju, jo ne, vienmēr mēs spējam izsakot finanšu plūsmai. Mēs varam izsakot finanšu plūsmai, taču nevar to e, savietot ar konkrētu vārdu. E, gal, e, Kanādā tiesību sargājošām iestādēm ir grūti konstatēt Kanādas uzņēmumus, kur piedara īpašniekiem ārpusē. Cits jautājums attiecībā uz šo valsts vai jurisdikcijas problēmu ir informācijas izmantošanas nosacījumi. Tāpat informācija jūs nevarat to izmantot nodokļu jomā. Līdz ar to informācija ir, bet tā nav izmantojama. Tā ir skaidra problēma. Otrkārt, attiecībā uz skaitļiem 80 no noziedzības, 20 no, eh, kas būtu leģitīmi ienākumi. Es eh, neesmu šo darbu veicis, bet E, nozīmīgu darbu pie tā ir paveicis Gabriels Zukmans par nodokļu paradīzēm, un ar jauno metodiku viņš nonāk pamatā pie šiem pašiem skaitļiem - 80% pie ilicītās naudas un 20% leģitīmas. Attondokungs, jums vēl aizvien ir ieslēgts mikrofons. E, dāmām, kas mūs informēja no parlamenta. Es ziņoju Spānijas valdībai, e, norādot, ka viņi nav uzdevuma augstumos un lai nosūta informāciju bez skavēšanās. Paldies par šo iniciatīvu. Un nākošais runātājs Lukas Kungs. Aptač? Vai es varu runāt vāciski? Jā, tā tad. Mans pirmais jautājums ir Šērers kundzei. Ja es pareizi jūs sapratu, tad savā ievadu uzrunā jūs sacījāt, ka prezentācijas eh, laikā minēsiet to, kā dalību valstīm būs iespēja sniegt papildu informāciju. Vai nu es nesa, neatradu šo darbu, daļu, vai jūs eh, pa, to izlaidāt? Varbūt jūs varētu atbildēt uz to. Uh, Un, ja dalību valstīm tieks, tiks vēl sniegta iespēja iesūtīt papildu informāciju, tad man interesētu tas, vai dalību valstis redz tālāko attīstību šīs problēmas kontekstā, vai viņi var iedomāties uzlabošanu eh, attiecībā sadarbību starp eh, nodokļu pārvaldēm un eh, FIV varbūt e, tas man vācietīm e, e, šis pesimistiskais formulējums, ka tagad no Ķīnas mūra mēs esam nonākuši līdz Berlīnas mūrim. Nu, varbūt ir labāk progresa raksturojums kā šis, un tad varbūt tā informācija, kas mums būtu svarīga, uh, kur dalībvalstis saredz uh, progresu un kur varbūt ir stagnācija viņu prāt, kur veidojas šķēršļi. Un to mums vajadzētu noskaidrot. Turklāt ļoti skaisti tika prezentēts tas, ka veidojas eh, zināmi, um, zināmas uh, schēmas, kur mums varbūt ir iespējami kādu uzlabojumu bet varbūt nepieciešams prasīt iestādēm eh, dalībvalstīs, kas viņuprāt ir lielākās problēmas. Visas problēmas mēs varbūt neatrisināsim, bet kaut kāda prioritāra secība problēmām ir nepieciešama, lai mēs varētu koncentrēties uz to, kas šobrīd būtu tas svarīgākais. Un tur man pat radās iespējas, ka viens no um, prioritāriem uzdevumiem būtu uh, Um, uzlabot um, spējas uh, analizēt ziņojumus uh, FIU ietvaros. Jo milzīgā transakciju skaita dēļ, par kurām tiek ziņots, tas ir um, grūti izdarāms. Un tālāk jautājums, vai atbildīgajiem iestādēm ir pietiekams uh, resursu nodrošinājums. Un vai viņi spēj filtrēt šo informāciju tādā veidā, ka tiek nonākts pie svarīgās daļas? Tas varbūt ir mazāk jautājums jums personīgi, bet vairāk varbūt, no, lai noskaidrotu, kur vēl var ko uzlabot un, un ko dalībvalsts vēl varētu papildus sacīt. Vai būtu iespējams izmantot ne tik primitīvu indikātoru, kā piemēram, uh, Eh, visas transakcijas, kas pārsniedz 10 tūkstošu eh, eiro šo slieksni, bet varbūt var tādu dziļākajošu analīzi vai, piemēram, saistībā ar saņēmēju vai eh, sūtītāju vai, nu, ko mēs zinām, kā meklēšanā, ievadot pirmos burtus, uzreiz parādās varianti. Tas taču būtu jābūt iespējams informācijas filtrēšanas pasākumā attiecībā uz aizdomīgām transakcijām. Lukas kungs, viena at, minūte, lai atbildētu. Jā, jā, tad es e, neuzdošu papildus jautājumu. Uh, yes. so to... Atgriežoties pie tā, cik lielā mērā dalībvalsts varēs sniegt tālāk informāciju. Tas ir pētījums, kas ir balstīts uz um, anketu un nevis par FIV. Par šo aspektu, tad, kad valsts kartīte būs gatava, tad mēs to tās visas nosūtīsim atpakaļ dalībvalstīm, komentāru, tā, turpmākas informācijas sniegšanai un pēc tam visa e, informācija būs pieejama uh, Panama tīmekļa vietnē, attiecīgi dalība valsts varēs salīdzināt sevis sniegto informāciju ar citu valstu sniegto informāciju. Vēl par FIV runājot, kartēšanas pasākums, ko veica Eiropas komisija, ir labs moment uzņēmums tam, kā FIV identificē šķēršļus, ar kuriem tie paskars. Šis kartēšanas um, uzdevums ir balstīts uz pētījumu, un tas parāda to, kāda uh, darbojas FIV šajā etapā Eiropā. Paldies! Diemžēl mēs nevaram laika ierobežojumu dēļ. Tālāk attīstīt šo tematu Alde grupa nevēlējās izteikties, Pēters Ježeks jau izteicās, vai vēl kāds izsakās. Nākošais runātājs tādā gadījumā ir goja pārstāvis un tas šoreiz esmu, eh, esmu es pats, jūs varat attiecīgi izmantot ābu rīti. Pirmais jautājums. Jūs savā pētījumā, doktor Mihēl, norādījāt to, ka eh, Šveicē nevar pieprasīt papildu informāciju, ja nav aizdomu un lasa lasīšanas telpā mēs uzzinām, ka ir atsevišķas juridiskas profesijas un ir maz ziņojumu skaits no atsevišķām dalību valstīm, vai jūs varat konstatēt to, ka kāda konkrēta profesija uh, ir saistām ar ziņojumiem otrs vienkārši jautājums padome un komisija, cik eh, banku konti ir tikuši iesaldēti attiec sakarā ar aizdomīgām transakcijām terorisma aktivitāšu dēļ. Esmu saņēmis Britu bankas eh, ziņojumu HSBC, kā tādi ir vairāki, Un varbūt eh, par skaitu ir jāuzdod FIV. Mēs iztaujājām Britu FIV, kuri mums to rādīja, ka tas ir ministrijas, nevar tagad pateikt, kuras kompetencija. Vai jūs esat saskārušies ar šo kompetenču neatbilstību? tā skaitā arī jomās, kas attiecas eh, uz terorismu finansēšanas novēršanu. Par pirmo eh, jautājumu un juridiskajām profesijām. Tik tiešām juridisko profesiju iekļaušana ir eh, bijis problemātisks jautājums un par to ziņošanas praksēm. Ziņojums skaits ir zems un tas ir defensīvs tādā veidā, ka ziņots tiek praktiski tad, kad uh, izvēles nav vai nu to pieprasa policija, vai viņu klients ir nonācis mēdīju uh, uzmanības centrā. Eh, tā ka tas ir veids, kā nodrošināt pašiem sevi un nevis veids, kā atbalstīt sistēmu, jo viņi aizvien uzskata, ka nav leģitīmi viņiem tikt iekļautiem eh, šajos, eh, šajās prasībās. Otrkārt, pār pret teror, terorismu finansēšanas apkarošanu. Uh, cik daudz kontu, cik cilvēku. Mums ir vārdisks saraksts, bet nevis iesaldēto kontu saraksts. Tā tad konkrētu skaitu nav. Es varu ātri nosaukt tikai to, ka tie ir šobrīd nozīmīgi jautājumi bankām identificēt un bloķēt. Ir nedaudz identifikātori, kas palīdz no, norādīt, jo tā ir persona sarakstā, tā ir šī pati persona. Un tas dod mums iespēju šīs personas identificēt. Paldies! Nākošais runātājs Eva Žolīna no Zaļo partijas. Viņas nav klāt, bet ir klāts Svens. Paldies! Evai bija! jāiet uz vilcienu, lai braukt uz Parīzi, tāpēc stāšos atkal es paldies par interesantajām prezentācijām. Es pirmkārt gribētu zināt, vai atbildes, kuras nesniedz dalībvalsts, vai jūs izsūtīsiet pēc jautājums, vai tā ir daļa jūsu uzdevuma, ja nē, tad mums to vajadzētu darīt, lai mēs no jums saņemtu skaidru, un mums ir vajadzīgi skaidri norādi no jums, ko, kas nav atbildēts, ko ir atbildējušas citas dalībvalstis, lai mēs varētu šos jautājumus izsūtīt. Otrkārt tad, kad ir runa par informācijas apmaiņu starp FIV, ļoti labi, ka jūs to norādījāt, un vai jūs domājat, ka FIV ir pārsnieguši to, kas ir juridiski paredzēts, atsakoties sadarboties, vai jūsuprāt, eh, tas, tas ir likuma pārkāpums vai slikta administrācija treškārt? Jūs skaidrojāt atšķirīgās definīcijas par to, vai ir e, e, nodokļu e, krāpšanās ir krimināls pārkāpums, vai tas ir iepriekšējais pārkāpums pirms naudas atmazgāšanas, un vai šeit ir pamats juridiskai sadarbībai tad, kad mēs runājam par uh, krāp. Uh, krāpniecības apjomu, vai jūs varētu definēt to, kāds no, krāpšanās ar nodokļiem tiek uzskatīta kā krimināls pārkāpums dalībvalstī, kāds ir slieksnis. Luksemburgā ir 200 tūkstoši eiro un Eh, lielākā daļā gadījumu praktiski nav iespējams pierādīt šādu apjomu krāpšanos, un tāpēc Luksemburga nenodrošina juridisko sadarbību. Un visbeidzot par naudas atmazgāšanu, tad, kad ir runa par ziņošanu par aizdomīgām transakcijām, vai jūs eh, uzskatāt par piemērotu, tad, kad tiek veidot offshore uzņēmums, ka tas pats par sevi nav vai ir aizdomas, vai šeit būtu jāsāk gatavot aizdomīgu transakciju ziņojumus. Paldies! Paldies! Atbilde pirmkārt par izspē, iespējamu e, konfliktēšanu FIV. Šeit ir juridisks jautājums Eh, nacionālā līmenī tām ir jāsniedz informācija, eh, starptautiskā līmenī tās varētu to darīt, bet pienākumi nav. Un no šī viedokļa tas nav nelikumīgi, jo FIV ir iespēja pateikt jā vai nē, bet ir <clears throat> atsevišķos gadījumos, Eh, novērota, novērota pārkāpumi, jums ir iespējas teikt, ka es nesadarbošos, mēs vēlamies pasargāt politiskos oponentus un tā tālāk. Mēs esam saskārušies ar šādiem gadījumiem, kas ir zināmā mērā ļaunprātīgi, bet eh, FIV var eh, sniegt atbildi un atbildes saturs ir, ka mēs nezinām par offshoriem, kas eh, paši par sevi izraisītu aizdomas. Ir jānošķir offshorā risks un aizdomas. Piemēram, offshore eh, kompānija ir ar augstu risku. Tas nozīmē, ka tās tiks monitorētas, kontrolētas no bankas puses, bet tas nenozīmē, ka tās ir tiek turēts aizdomās. Tas attiecas uz risku, vairāk uzraudzību, bet ne uz aizdomām kā tādām. Vai visi jautājumi ir atbildēti? Lai atbildētu uz pirmo. Par pēc darbu. Jūs redzējāt kartīti uz ekrāna, tad, kad tā tiek sagatavota, tā tiks nosūtīta atpakaļ uz dalību valsti un lūksim vairāk informācijas, vai, tie, vai tā vēlas to papildināt, un, ja ir papildi jautājumi, tad mēs arī to izmantosim iespēju tos uzdot. Arī sekretariāts atgādina, ka ir dati jāsaņem un jūs būsit arī pieejami pēc jautājumiem no mūsu puses. Nākošais runātājs ir Dēvids Koburns no FDD grupas. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Cīņa noziedzība ir nepieciešama un ļoti vērtīga Bet, iestājoties par tiesiskumu, mums ir arī jāsaka, ka tiesības uz privātumu un nevainības prezumcija ir vēl vērtīgāka. Apvienotajā karalistē jūs esat nevainīgs, kamēr nav pierādīta jūsu vaina. Uh, Citās jurisdikcijās jums ir jāpierāda, ka esat nevainīgs. Tās nav taisnīgums pēc britu standartiem. Manas bailes no pārāk lielas regulēšanas un privātuma pārkāpšanas var novest pie zemākas ekonomiskas izaugsmes un pārējas pie draudzīgākiem regulātoru režīmiem. Mēs nevaram eh, taču piekāpties, eh, acīm redzot, un padarīt šos režīmus eh, tādus eh, labvēlīgākus. Eiropas Savienība PVN, piemēram, obligāti prasa vismaz 15%, minūt, 15 apmēra. Nav brīnums, ka daudzi cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Vai nav tā, ka, uh, lai izvairītos no aizvien sarežģītākas ziņošanas, cilvēki meklē iespējas uh, izvairīties no nodokļiem, nodokļu maksāšanas kā tādas. Tas jau līdzinās eh, George Orwell pasaulē. Vienkārši izdomāti dažādi aizbildinājumi, lai basu savu degunu citu cilvēku privātajās lietās. Paldies par jūsu komentāriem! Privātuma jautājums ir garš stāsts saistībā ar naudas atmazgāšanu. Tas pats jau tiks sacīts arī attiecībā uz finanšu iestādēm, ka privātums ir pie, pielīdzināms banku noslēpumu jēdzienam, lai, kas tika izmantots kā aizbildinājums, lai nepiedalītos e, cīņā pret naudas atmazgāšanu, bankā vēloties aizsargāt savu klientu privātumu. 91. gadā starptautiska vienošanās eh, li, eh, izbeidza šī argumenta pastāvēšanu. Ir zināmi ierobežojumu, bet eh, ir iespēja arī ziņot balstoties uz aizdomām. Es saprotu, ka joprojām privātuma aizsardzība ir svarīgs jautājums, bet tas saistīts ir arī ar, ar to, ka vienā brīdī tika pieņemts lēmums, ka privātums e, ir aizsargājams e, līdz brīdim, kad pastāv aizdomas par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā. Tas ir arī saistīts e, tālāk. Tās liela daļa no demokrātiskām tiesībām baudīt savas legāli iegūtās naudas dotos labumus. Ir jau vienkārši e, iesaldēt e, cilvēku līdzekļus. Ir dažas jurisdikcijas Eiropā, kur ir jāpierāda sava nevainība. Apvienotāja karalistē ir otrādi. Jūs esat nevainīgs, kamēr nav pierādīta jūsu vaina. Jūsu sistēma ir absolūti nedemokrātiska, kas ļauj vienkārši atņemt cilvēkiem līdzekļus. Ir vērts e, kaut ko darīt, lai saglabātu cilvēku brīvību. Un tāpēc tieši mēs arī izstājāmies no Eiropas Savienības. Vai vēlaties komentēt? Varbūt pavisam īsi. Šeit ir divi jautājumi. Viens saistībā ar melniem, melno sarakstu, otrs eh, fenomens saistībā ar privātumu. Šeit mēs atgriežamies pie sarunas sākuma, jo galvenā problēma saistībā ar Panamas dokumentiem ir, vai mēs varam izsakot eh, līdzekļiem, eh, naudas līdzekļiem, vai varam sasaistīt to ar konkrētiem uzvārdiem. Atgriežoties atkal pie banku um, noslēpuma, šeit atkal ideoloģisks jautājums, ja nevaram tikt tālāk par to un identificēt eh, finanšu plūsmas, plūsmās iesaistē personu. Nu, tad eh, es tomēr teiktu, ka paliksim brīvības pusē. Priekšsēdētājs, es vēlos atgādināt visiem, ka, lai aizsargātu nodokļu maksātāju intereses, ir jācīnās pret tiem, kas nemaksā nodokļus. Un Panams dokumenti parādīja to, ka ir ļoti pamatoti veidi, ka mēs nevēlamies atsevišķu noziedzīgu veidu plaukšanu. Na, šeit eh, no ENF nav neviena pārstāvja, kas saprot zālē. Tad es ierosiniet tālāk pie EPP. Viņi nav mums norādījuši, ka kāds vēlas izteikties. Nav neviens. tad mēs varam noslēgt šo daļu un ierosim noslēgumā pavisam īsi dot vārdu līdz referentiem eh, noslēguma uzrunai, ja viņi vēlas kaut ko sacīt. Jepe, vai tev ir kaut kas sakāms noslēgumam? Pavisam īsi. Interesantākais, protams, ir eh, tālākā informācijas apmaiņa ar dalību valstīm. Tas, protams, ir jābūt sadarbībai Jādomā par to, kā risināt sadarbības trūkumu, ko mēs varam komitejā darīt, kas attiecas uz FIV diskusiju. Mums arī jāpadomā par savām rekomendācijām. Mēs noteikti izmantosim jūsu sniegto informāciju. Paldies! Pēter! Paldies, Fabio! Vēlējos pateikties kolēģiem par prezentācijām un esmu jau izteicis dažas vispārīgas piezīmes saistībā ar situāciju dalību valstīs. Eh, ir arī citi kolēģi, kas eh, ir izteikušies, un mēs noteikti pievērsīsim ziņojumā un rekomendācijās īpašu uzmanību šim aspektam. Priekšsēdētājs, nu tad eh, noslēdzošu informāciju vēlos pievērst jūsu uzmanību nākamās nedēļas komitejas sanāksim 2. maijā trijos pēcpusdienā, kad tiks apskatīti nākamie trīs pētījumi, kas dos mums vielu pārdomām divi no tiem būs uz eh, starpnieku, kā piemēram juristu, grāmatvežu un banku lomu, un Uh, viens saistībā ar četrām dalībvalstīm - Dāniju, Franciju, Nīderlandi un apvienoto karalisti. Vēlos pateikties dalībniekiem šajā sanāksmē. Pirmkārt jau mūsu pētniekiem. Otrakārt, paldies arī politisko grupu darbiniekiem, kas palikuši tik ilgi un deputātiem, kas joprojām ir klāt. Parasti jau viņi dodas projām. Paldies sekretariātam Paldies arī tulkiem. Nekas cits mums nav sadaļā, citi jautājumi, tāpēc slēdzam sanāksmi.